Okay, colleagues, um, we're going... Un tātad, kolēģi, sāksim darbu. Paldies. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības apstiprināšana. Ja jums nav iebildumi, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Godētā kolēģi, šīs pirmdienas vakara uh, darba kārtība šeit Strasbūrā vai, bija vajadzīga tāpēc, lai virzītos uz priekšu ar migrācijas darbu kārtību. Un otrais darba kārtības punkts ir priekšādātāja paziņojumi, kā vienmēr attiecas uz valodu režīmu, tulkojums dāņu, latviešu, horvātu un gēlu valotai. Diemžēl nebūs pieejams šodien sanāksmes gaitā, tā tomēr ir kļūda, jo latviešu valodas kultūras tulkojums ir pieejams, saka tūki. Tālāk vēl viens paziņojums. Kirkopkungs vērsās pie manis pirms sanāksmes, lai norādītu, ka cīm redzam pastāv tālākas problēmas ar migrācijas sistēmu, ar ekonomikas, ekonomiski raksturu jautājumiem Mm, tieši arī par Grieķiju runājot, un tas, protams, ir pilnīgi loģiski, jo zinām, kādas problēmas vispār pastāv valstī. Eh, viņš to visu uzrakstīja ēpastā, šos jautājumus, protams, pieminēšu sanāksmē ar koordinatoriem rīt no rīta. Un no DG Home šķiet, eh, Roetas kungs eh, tad pieminē šos jautājumus. Ko tā te kolēģi? Jūtu jūsos tādu nemieru, gribētu jūs lūgt tomēr, nu, uzmanīgāk ieklausīties runājumā, jo vispirms došu viņam vārdu Matiesam Rutem, tātad, un, protams, šiem jautājumiem pieskarsimies un pie jums vērtīsimies arī pārējā sanāksmes gaitā. Ko tā te, ko tā te kolēģi? Nu labi, tad ķersimies tagad pie pamata darba kārtības. Trešais darba kārtības punkts - Eiropas darba kārtība migrācijas lietās. paredzēta prezentācija, to sagatavājas Matijas Ruette, kas ir Home ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Un tas ir, priekš, tas ir saistīts ar priekšlikumu padomus lēmumu, ar ko nosaka pagaidu pasākumu startotiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Tāpat arī esam paredzējuši trešā punkta ietveros skatīties viņu prezentāciju, un tāpēc jums pirmajam arī vārds. Liels paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit un tad pavisam ātri jums pastāstīt par īstenošanas pakotne, ko komisija izstrādāja 27. maijā šogad. Mavropulis kungs jau bija pie jums, viņš lika jums priekšā kopējo Eiropas migrācijas darba kārtību, jūs tāpat arī zināt, ka ir apmēram 50 pasākumu, mazliet pat vairāk um, pasākumu, kas paredzēts šīs darba kārtības ietvaros, un pirmā īstenošanas pakotne nāca burtiski divas nedēļas pēc tam, kad migrācijas darba kārtība tika izstrādāta. Tajā savukārt ietvērti galvenokārt seši punkti. Vienu no tiem apspriedīsim mazliet vēlāk tā, šeit jūsu komitejā. Ļaujiet man teikt, lūko. Pāris vārdos par to jautājumu, kam sabiedrības debats pievērsušās visvairāk, respektīvi šī steidzamības pārmetināšana 78.3. punkts uh, līgumā, bet pirms pievēršos šai tēmai, ļaujiet man uzsvērt lūko. Protams, ka sabiedrības debates par migrācijas politiku ļoti lielā mērā pievērsušās skaitļiem un kvotām. Savukārt realitātē migrācijas darba kārtība ir krietni visaptvarošāka savā pieejā, holistiskāka, tur cenšamies izstrādāt integrētu pieeju. Tās pamatā ir četri pīlāru struktūra, kā jūs labi zināt, tur ir arī tāpat tiek runāts par likumīgo, tātad migrāciju un ļoti daudz no šiem jautājumiem faktiski ir aizēnoti visu šo politisko debašu strī un strīdiņu rezultātā par kvotām un tam līdzīgi, jo tiešām fokus lielākoties eh, bija tieši uz pārapmetināšanu un pārvietošanu. Ko esam ierosinājuši mēs? saskaņā ar lēmumu 78.3 pantu līgumā ir lukas. Vēlamies parādīt solidaritāti Itālijai un Grieķijai ar steidzamības pārvietošanas pārapmetināšanas schēmu attiecībā 40 tūkstošu bēgļiem, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība. Nu, Klod, varbūt ļauj man tagad mazliet pieskaties tam, ko tu nu pat minēji, kur, kur minēji Kirkopa kunga vēstuli. Un te teikšu, lūk, šobrīd lielākā problēma, ar ko sastopamies Grieķijā, ir tāda, ka ir milzīgs ieplūstošs vilnis. Ar tādiem reāliem patvērumu meklētājiem viņi ierodas pāri jūrai no Turcijas uz Grieķijas salām milzīgu grūtību pavadīt, viņiem ir grūti arī šai salās, nu, saņemt jau kādu palīdzību. Tur bija tādas vietas, kur pie vairāk kā 50 tūkstoši ieradušies, burtiski pēdējo pāris mēnešu laikā. Nu, un varam skaidru un gaiši nodalīt, un par to, es domāju, mēs arī vēl spriedīsim, varam nodalīt tātad austrum vidusjūras maršrutu un centrālu vidusjūras maršrutu, jeb ja bēgļu ceļu. Uh, par ko, protams, esam daudz dzirdējuši arī iepriekš. Bet tātad divi šādi mm, ceļi. Un tāpēc šis priekšlikums par 40 tūkstošu e, vietām personām, kam ir skaidra vajadzīga aizsardzība, 24 tūkstoši no tiem būtu piešķirams Itālijai un pārējie 16 Grieķijai tūkstoši vietu. Mēs vēlamies, lai būtu Eiropas mēroga solidaritāte, un tajā pašā laikā, protams, vēlamies uzsvērt arī atbildību, kas jāuzņems dalību valstīm, skartajām dalību valstīm, jo tās ir paudušas mm, vēlmi uzlabot migrāciju un patvērumu meklēšanas sistēmas. Ar jūsu palīdzību, cerams, ar jūsu palīdzību mums izdosies mobilizēt apmēram 240 miljonus eiro šādas schēmas un plāna atbalstam, 6000 uz vienu pārvietojumu personu. Tātad mēs izveidosim operatīvo atbalsta sistēmu. To piedāvāja JASA un, un attiecīgās citas aģentūras, kas nodarbojas ar pārapmetināšanu. Debatas, kā jau es teicu, jāsaka, ir bijušas visai rūktas un sarežģītas, bet jāsaka, pat Eiropa padomē ir beigu beigās ticis noteikts skaitlis, tātad 40 tūkstoši. nu, protams, ka viņa nepiekrīt eh, komisijai attiecībā uz mehānisma struktūru, bet jāsaka, mērķis ir noteikts, skaidri noteikts Eiropa padomē tāpat, un mēs, kā Eiropas komisija, līdz ar to gaidām, ka šis te mērķis arī tiks izpildīts. Šorīt pat es skaidru un gaiši diskusijās ar dalībvalstīm teicu, ka visa veida izplatīšanas, šīs izplatīšanas sistēmas pamati ir, eh, nu, tie šobrīd tiek skatiet, skatīti, un mēs, nu, tad tagad gaidā, gaidīsim, lai redzētu, ko dal, gadzīs konkrēti dalībvalsts. Un priekšādātāji, esmu pārliecināts, ka arī jūs ar ministriem došien šo jautājumu apspriedīsiet neformālajā padomu sanāksmē pēc pāris dienām. Nu, tāda vēl papildus piezīmīta varbūt iekavās, var jums pastāstīt, ka mēs grasamies veidot arī tādu pastāvīgu steidzamības krīžu risināšanas mehānismu. To cenš, gribam izstrādāt līdz šī gada beigām un cerams varēsim tad runāt arī par šiem daudziem dažādajiem elementiem. Nu un tagad, nu varbūt tā pavisam īsi ļaut jums pastāstīt, ko darīsim ar šiem 40 tūkstošiem. Ja salīdzinām un to, piemēram, ar tvaika katlu, tad faktiski tiešām tā ir tad kā, nu, liekā tvaika novadīšanas val, vārstulis tāds, kas tikai tad, ja galīgi jau mm, tvaiks sit pārāk augstu vilni. Un to nevar, mm, un jāsaka, nu, tas vienmēr ir tikai tāds krīzes novēršanas mehānisms. Un tāpēc nākamajos mēnešos, un it īpaši. Um, Eiropas migrācijas darba kārtības kontekstā mēs atgriezīsimies eh, pie Dublinas sistēmas un centīsimies pārliecināties, vai šī sistēma pat par sevi funkcionē atbilstīgi, bet jāsaka, šobrīd šis, šī schēma, šis plāns ir pilnībā operatīvs un tāds mazā mērogā, jā, bet tas darbojas Dublinas sistēmas ietvaros. Otrā lieta, jeb otrais elements, ko esam ierosinājuši, ir Eiropas pārapmetināšanas plāns. 20 tūkstoši pārapmetinām personu konkrētā laika posmā, nu un cerams saņemsim arī solījumus no dalībvalstīm, lai šādu plānu varētu tālāk arī īstenot, un tad attiecīgi varēsim iz, izmantot ar UNICHR, tāpat arī apmēram desmit biroji nodarbosies ar šo pārapmetināšanu šī plāna ietvaros. Un, nu, to tā varbūt diezgan lakoniski var aprakstīt e, kā tādu, kas faktiski ir tās monētas otra puse, kur no vienas puses redzam šo e, rīcības plānu pret cilvēku tirzniecību. Jo, nu, mums ir, ja vēlamies apturēt šos kontrabandistu ceļus, tad mums jāpārliecinās vienlaicīgi, ka mēs radām arī cita veida e, iespējas ierasties Eiropas Savienībā šādi 20 tūkstoši ir šo skaitli ierosināja un e, HCR, nu, tā kā tāda ikgadēja skaitli, šobrīd tas gan ir, nu, paredzēts diviem gadiem, bet, nu, tas tad arī jāņem vērā migrācijas darba plānā līdz 2020. gadam, tātad lūk šādas saistības uzņemt 20 tūkstoši personas un iekļaut viņas attiecīgi pārapmetināšanas plānā. Jau pieminēja darba plānu, rīcības plānu un pasākumus, kas paredzētu, lai apkarot kontrabandu, cilvēku kontrabandu. Tur iekļaut virknu pasākumu četros tādās lielākās sadaļās - spēcīgākā tiesības sargājošo iestāžu un policijas reakcija, otrs, otra tāda kategorija ir informācijas vākšanas un apkopošanas uzlabošana. Te būs aktuāls arī jautājums par sadarbību ar ar mm, kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju, kopējās drošības un ār, ārpolitikas misiju, tālāk spēcināt mm, profilakse un palīdzība riskam visvairāk pakļautajām grupām un tālāk arī spēcīgāk sadarbība ar trešām valstīm. Nu, pāris piemēru, varbūt trīs piemēri. Pirmām kārtām skatīsimies uz pašreizējo es ietvaru, kas ļauj, piemēram, nodrošināt likumīgu migrāciju, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināts ir atbilstīgas sankcijas kriminālai darbībai tā, lai netiek kriminalizēta tie, kas piedāvā, piemēram, humānu palīdzību migrānie, migrantiem um, krīzes situācijās. Otram kārtām pievērsīsimies arī finanšu izmeklēšanai, konfiscējot um, līdzekļus, kas tad attiecīgi nu, atņemtu šiem kontrabandistiem viņu peļņu. Uh, Un te nu Eiropola operācija jāmen. Un trešām kārtām vēlamies arī izveidot saziņas līdzekļus, komunikāciju līdzekļus, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību plašākā un tādā informācijas laukā būtu tāda apziņas celšanas kampaņa, kas tad tiktu in, mm, veidota, un tas, protams, norisinotos ārpus Eiropas Savienības. Visi šī eh, nākamais elements šai kopējā īstenošanas pakotnē, mm, un es jau jums varu teikt, ka mēs strādājam jau pie nākamās īstenošanas pakotnes tāpat, tātad šeit vēl viens elements ir komisijas vadlīnijas par pirkstu nospiedumiem. Pārsvarā Te cenšamies izveidot kopēju Eiropas pieeja attiecībos pirks nospiedu ņemšanu. Eh, Mums bija diezgan liederīga um, tad produktīva sanāksme ar dalībvalstīm 16. jūnijā. Un mēs visi bijām vienas prātas, ka šis dokuments, šīs komisijas vadlīnijas labi atspoguļo praksi, kas tiek šobrīd piekopta un kam beidzētu kalpot kā paraugu praksē attiecībā uz Eirodak regulu un tās piemērošanu. Piektais elements - pārskatīties operāciju plāns kopējām operācijām Triton. Esam par to sprieduši jau kopš brīža, kad es pirmoreiz ierados šai komitejā, tas šķiet bija pirms 12 mēnešiem. Jūs, protams, izdarāt spiedienu un vēlaties to, lai šī operācijas darbība tiktu paplašināta, pagarināta un tiktu glābtas dzīvības eh, attiecībā uz dzīvību glā, dzīvības glābšanas lietām. Un jāsaka, tas mm, nu, visi šie ļoti skumjie notikumi aprīlī Mm, parādīja, ka tas ir aktuāli, tāpēc varējām izmantot šo politisko grūdienu, politisko mirkli, lai vērstos arī pie dalību valstīm 23. aprīlī un mobilizētu Tritonu operāciju tālākam, tālākai darbībai, un tāpēc Tritonu darbība geogrāfiski ir paplašināta gan uz dienvidiem līdz pat uh, Maltas slāpšanas Eh, reģionam, tiek arvien vairāk līdzekļu piešķirt šai operācijai. Nu, un, protams, tikko ir vairāk līdzekļu, tā arī padarīt var vairāk, tas ir pateicoties jūsu palīdzībai. Nu, viens tāds skaitlis, kas varbūt jūs šokēs, kas arī man šķita visai pārsteidzošs, eh, nu, to es tagad redzu šeit savā brīfingā visaptvaroši kopš 1. māja un līdz 30. jūnijam ir bijuši 300 incidenti, 269 no tiem bija kā glābšanas gadījumi uz jūras, un tika identificēts vairāk kā 44 tūkstoši personu un glābtas vairāk kā 33 pa, 33,800 cilvēku dzīvības, sievietes un bērni, un tikai divi atsevišķi gadījumi nu, bija tādi, kas rezultējās letāli. Tātad divi bojā gājušie. Tātad tās tiešām ir būtiskas pārmaiņas. Es domāju, ka par to varam lepoties. Jūs kā komiteja taču vienmēr esat cīnījušies par to, lai varētu glābt šos cilvēkus, lai viņiem nebūtu jāiet bojā. Es jau pieminēju uh, drošības un aizsardzības politikas ietvaros izstrādātās misijas UNAP un tā tam līdzīgi, kas tika aizsāktas 22. jūnijā. Un visbeidzot, kas nebūtu nav maz svarīgi, un ko vēlos minēt tāpēc, lai parādītu jums to, cik visaptveroši ir mūsu pieeja, gribu pieminēt to, ka vēlamies šeit runāt arī par likumīgo migrāciju, tādu likumīgu ieceļošanai es, tāpēc esam uzsākuši konsultāciju procesu par zilajām kartiņām, tātad zilās kartiņas procedūras pārskatīšanu, publiskās konsultācijas tika uzsāktas pirms pāris nedēļām, un tas, protams, dos ieguldījumu šīs zilās kartas pārskatīšanas procesā. Publiskās konsultācijas joprojām turpinās, 12 nedēļas kopumā tās ilgs, līdz augusta beigām, 21. augustā, precīzāk noslēgsies šis process. Un te nu atkal gribu jums lūgt eh, atbalstu, gribu lūgt jūs vizīt uz priekšu un šos konsultāciju redzamības, redzamību, jo, nu, tas arī viss no manas puses priekšādātāja. Lūdzu, paldies, Maties, saka priekšādātājs. Rotskungs, jūs minējāt ka ir, protams, paredzēts vispārīgo lietu padoma šonedēļ. Mēs tiešām ceram, ka viņi varēs virzīties uz priekšu arī ar pārapmetināšanas mehānismu izstrādi. Un tāpēc tālākās debatas struktūrēsim šādi. Kā Kēlēs, protams, ir referente, kas strādā pie šīs konsultāciju procedūras jautājuma, un tāpēc pirms mēs uzklausīsim um, runātājs no zāles, es pirms gribētu vai, lūgt izteikties Luksemburgas prezidentūras pārstāvim. Uh, un cerams, ka viņi būs tie, kas vadīs rīcību, tad šonadēļ arī padomē. Pēc tam, protams, es kā Kellerē būs vairāk laika uzstāties, bet nu varbūt tad eh, padomas pārstāvēm, ko jūs vēlaties šonadēļ panākt, pēc tam došu vārdu Kellers kundzei, ar, nu, došu viņai vārdu tādai īsai prezentācijai, un pēc tam mēs vēlā un Kjangas kungi abi izteiksies, jo viņi līdz referenti Bet, nu, tomēr lūkšu visus izteikties pēc iespējas īsāk, jo, protams, protams, ka mēs esam, eh, nu, ar ļoti garu runātāju sarakstu, visi gribēs runāt. Mums taču ir vēl divi uzaicinātie runātāji, kurus noteikti uzklausīt, būs ārkārtīgi interesanti. Viņi nāk no kuģi īpašnieku asociācijas, un viņiem jāatvēl laiks pēc tam, kad būsim noslēguši šīs debatas. Bet vispirms tātad vārds Luksemburgas prezidentūrai, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Luksemburgas prezidentūra vēlas teikt arī dažus vārdus par um, migrācijas darba kārtību un par pārapmetināšanas procedūru. Mēs uh, balstāmies uz stabiliem pamatiem. Uh, prezidentūras veiktās konsultācijas liecina par to, ka ir jāpadziļina Eiropas migrācijas politika un jāpātrina reformu process. Kā padomes prezidentūru mēs strādāsim pie šiem uzdevumiem ar dalību valstu atbalstu. Mums ir jāizteno viss aptveroša politika, nedrīkst būt uh, izkropļojumi, migrācijas plūsmās ir jābūt uh, vienlīdzīgam slogu sadalām, sadalījumam gan finansiāli, gan aģentūra darbības jomā. Uh, mēs uh, pātrināsim uh, šo plānu darbības, tad, tad uh, arī uh, rocinot uh, legālos ceļus un starptautisko sadarbību. Šobrīd uh, iekšliet tieslietu padomē notiek trīs galvenās diskusijas. Pirmkārt, neformālajā padomē cīņa pret uh, nelegālo migrāciju, par relokalizāciju un izmitināšanu. Pēc tam arī mēs esam paredzējuši apspriest ārējo robežu apsardzību Uh, karstajos punktos uh, darbosies migrācijas ofi, uh, virsnieki Nigērijā, polivalentais centrs. Tāpat strādāsim arī pie atpakaļ nosūtīšanas un atpakaļ uzņemšanas. Mēs ierosinām arī strādāt pie drošo izcelsmes valstu saraksta. Valetā tika izveidota īpaša grupa Eiropā, lai strādātu pie politiskās deklarācijas un rīcības plānu kopā ar mūsu Āfrikas uh, partneriem. Tāpat strādājam arī pie Balkānu ceļa. Pārdomas par šo jautājumu jau ir uzsākts. Turklāt prezidentūra apņēmas strādāt ar visu apņēmību pie tādiem jautājumiem kā pētniekiem, studentiem un um, ne, pilngadīgajiem bez uh, pieaugušo pavadības, lai pavirzītos uz priekšējos jautājumos. Un noslēgumā vēl daži vārdi par uh, pārapmitināšanu un bēgļu izvietošanu. Jūs visi esat informēti par eiro vedomas secinājumiem, man tas nav jāatkārto. It īpaši runājot par padomes, par pagaidu pasākumiem, pārapmitināšanas jautājumā. Darba grupa strādā, pirmā sanāksmes notika pagājušajā nedēļā, korepers e, šorīt arī sanāca uz sanāksmu, lai apspriež šos jautājumus, un tādas sanāksmes turpināsies arī nākamnedēļ. Un uh, jautājumi tika izskatīti. Pirmkārt, noteikta uh, grupas, kam uh, pienāks šāda palīdzība, tālāk atbalsts Grieķijai, Itālijai, un arī šo personu integrācijas jautājumu. Runājot par skaitļiem un saistībām, Eiropadomas minētie skaitļi ir skaidri. Luksemburgas prezidentūra ir uzsākus konsultācijas, tās turpinās. Mēs strādājam apņēmīgi, lai panāktu rezultātu līdz jūlija beigām, un svarīgs posms būs šīs, pado, šīs eh, nedēļas eh, neformālā padome, kurā piedalīsies arī priekšstādātais Morājas. Paldies, saka priekšstādātāji. Tagad vārds kā Kellerei. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvim un prezidentūras pārstāvim. Pat tiešām Eiropadomē notika diezgan interesantas diskusijas. Mēs visi redzam, kādi ir rezultāti. No mana viedokļa tas rada radīja vilšanos, tāds simbolisks pasākums tika pieņemts, kaut gan mēs visi eh, cerējām, ka tiks izveidots solidaritātes mehānisms, bet, diemžēl, tas nenotika, un šī solidaritāte tiks organizēta uz brīvprātības pamatiem, un es nezinu, kā šāda sistēma varētu darboties. Mēs kā Eiropas parlaments un Lībe komiteja ar šo ziņojumu varam noskaitīt uh, spēcīgu signālu dalību valstīm, diemžēl par šo ārkārtas mehānismu notiks tikai konsultācijas. Pie šo jautājumu gan es atgriezīšos vēlāk. Bet mēs varam tomēr nosūtīt spēcīgu signālu, pieprasot izveidot saistošu mehānismu. Par to jau mēs runājam parlamenta rezolūcijās un arī šā gada 28. aprīļa rezolūcijā prasot um, sadalīt uh, patvēru meklētāju starp visām dalību valstīm. Un tādēļ mums ir skaidri jāpašsavs viedoklis parlamentā prasot ieviest saistošu mehānismu, lai šī solidaritāte tiešām darbotos. Komisijas pārstāvs minēja šo 40 tūkstošu mērķi. Es gan gribētu palabot, sakot, ka dalībvalsts ir apņēmušās uzņēma 40 tūkstošu patvēru meklētāju no Grieķijas un Itālijas, kaut gan komisija balstās tikai uz 2014. gada skaitļiem, bet ja mēs palūkojamies, kas notiek uz vietām, tad šā gada pirmajos mēnešos Uh, patvērumu meklētāju skaits pieaug. Un uh, tātad tādēļ es domāju, ka signāls, ko mēs varam nosūtīt, ir tāds, ka mēs neapstāsimies pie 40 tūkstošiem. Un uh, Eh, es domāju, ka mums patiesībā, balstoties uz komisijas šā gada datiem, būtu jārunā par 50 tūkstošu cilvēku pārvietošanu no Grieķijas uz, un Itālijas. Nu, viens piemērs tikai no Grieķijas. Šeit ir seškārtīgi pieaudzis eh, iebraukušo personu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu, un nu, patiesībā eh, Grieķijā ir vairāk šādu bēgļu nekā Itālijā. Mēs, eh, no, eh, šis eh, solidaritātes signāls ir simbols, bet mums ir nepieciešams vairāk solidaritātes, lai tā būtu saistoša. Mums jāizvirz tālajoši mērķi. Tāpat laikā mums ir jālūkojas ne tikai uz kvantitāti, bet arī uz kvalitāti, runājot par šo mehānismu. Un jau ir viens piemērs Eurēma pilotprojekts Maltā, un arī tā mēs varētu kaut ko mācīties. Šī pieredze nebija pārāk pozitīva Maltai, un tas bija saistīts arī ar to, ka šos migrants uztvēra tikai kā skaitļus, viņus pārvietoja, ar viņiem nekonsultējoties uz citām dalībvalstiem, pēc tam notika sekundārā migrācija. Un mēs visi esam viensprāt, ka mums būtu jāizvairās no šādas sekundārās kustības. Bet kā to panākt? Mums jāno, jāpanāk, ka, piemēram, ja kādam pieteicējam ir uh, uh, prioritātes vēlmes attiecībā uz valsti, kur dzīvo ģimenes locekļi vai valsti vai valodu, kurā, kur viņš pārvalda un, un citi aspekti, tie būtu jāņem vērā. Ja tas ir iespējams, es nesaku, ka tas ir absolūti jādara visos gadījumos, bet vēlams ņemt šos, eh, šos faktors vērā un tas atvieglotu integrāciju eh, mītnes valstīs un novērstu sekundāro pārvietošanos jo šādā veidā mēs radītu labākās iespējas integrācijai, šie cilvēki var palikt attiecīgajās valstīs, nevis tā, ka viņus nosūt uz valstīm, par kurām viņi neko nezina, kur ir grūti integrēties. Manuprāt, mēs varam mācīties no šīs pilotu programmas, ka mums ir jāuzklās dalību valstis un uh, patvērumu meklētāji, lai nodrošinātu veiksmīgu programmas darbību un uh, rosinot uh, solidaritātes mehānismu tālāk attīstību starp dalību valstīm. Tālāk. Es jau minēju ārkārtas uh, pasākumu Eh, šis pasākums ir diezgan āķīgs no parlamenta viedokļu, jo ar parlamentu tikai konsultējas mūsu viedokli uzklausa, bet mēs nesam līdz likumdevēja, kā tam vajadzētu būt. Un tādēļ mums vajadzētu uzsvērt, ka mēs piekrītam šādai procedūrai tikai tādēļ, ka tas ir ārkārtas mehānisms un ārkārtas situācijās tiek izmantots. Komisija sola līdz uh, gada beigām nāk klajā ar pastāvīgu uh, pārapmetināšanas uh, sistēmu, un mēs ceram, ka komisija pildīs savu solījumu, un ja tas tā nenotiks, tad parlaments ir gatavs nākt klajā ar savu iniciatīvas ziņojumu, jo uh, ar parlamentu Tu nevar tikai konsultēties, ja tam ir likumdevēja pilnvaras. E, tātad tās ir e, tie pamatpunkti no šā ziņojuma, tā struktūra. Esmu gatava uzklausīt jūs komentārus, ieteikums. Diemžēl grozījuma iesniegšanas termiņš ir ļoti īs un uh, to nosaka tas, ka padomas darba grafiks ir saspringts un arī šī sistēma ir jāiedarbina pēc iespējas ātrāk. Es pateicos zaļo grupas konsultantam, sekretariātam par atbalstu darbā pie šā ziņojuma. Tas ir sastādīts rekordīsā laikā. Es pateicos visiem līdzstrādniekiem. Nu, tā tā kā Oskara balvas pasniegšanas runa bija, saka priekšstādētājs. Un uh, es gribu arī pateikties visiem reakcijā uz šo runu par to, ka ir atnākuši uz šo sanāksmi Strasbūrā pirmdienas uh, vakarā. Liels paldies, kolēģi, par to, ka esat šeit pirmdienā Strasbūrā. Uh, Pretējā gadījumā nebūtu varējuši mēs ievērot šo saspringto darba grafiku uzklausījām prezidentūras komisijas pārstāvis, referenti, un tagad uzklausīsim pašiniciatīvas ziņojumu. Referents Roberta Metsola nevarēja ierasties, bet um, um, Menārs viņu aizvietos. Kolēģi, lūdzu, nepārsniedziet uzstāšanās laiku. Uh, Eh, katram eh, ir divas minūtes, lai visi varētu uzstāties. Eh, tā kā mūsu pirmā runātāja runāja par diviem svarīgiem jautājumiem, tad viņa varēja runāt uh, garāk. Tātad paldies, Roberta vēl nav varējusi ierasties Strasbūrā, cerams, ka drīz viņa tomēr atbrauks un varēs pati eh, runāt par savām idejām, un tas viņai noteikti izdosies labāk nekā man. Runājot par pār izmitināšanas eh, mehānismu, tā ir mums eh, Eiropas parlamentam iespēja. Es piekrītu kā Kellerei, kura teica, ka padomes uh, Eh, sēdes rezultāti radīja vilšanos, un mums nav ar ko lepoties šai sakarā. Un mēs eh, parlamenta ēnu referenti esam daudz vienprātīgāk, mums ir jādod savs ieguldījums šais debatēs, jātaisno mūsu pilsoņu cerības Un, protams, labi, ka komisija ir nākus klajā ar šo priekšlikumu, bet mums jāapzinās, ka tas ir tikai viens no priekšlikumiem migrācijas darba kārtībā, un lai šī darba kārtība varētu tiešām strādāt, ir nepieciešams ņemt vērā un īstenot visus aspektus, tātad jāvēršās pret uh, cilvēku kontrabandistu nodiedzīgajiem tīkliem, tāpat ir uh, jāīsteno arī ārpolitika Um, jāstrādā Nigēriju, Eirodak jātīsta, tad, tad ir jāstrādā visos šajos jautājumos, ko mēs kā Eiropas parlaments varam piebilst, piemetināt. Protams, doma, ka mums ir uh, jāņem vērā migrantu izteiktāji svēlmes, uh, um, attiecībā uz pārizmitināšanas valstīm. To mēs varam mācīties no Maltas pieredzes, bet nu, tas ir jādara iespēju robežās. Tas nav tā kā tāda eh, tā kā ēdienkārta, kā izvēle, no kuras var izvēlēties. Eh, mums ir jāvirzās uz priekšu, mēs nevaram visu šīs vēlmes ņemt vērā bet tāpat laikā mums ir uh, jāraugās, lai administrīvās procedūras nebūtu pārāk smagnējas, lai būtu iespējams nodrošināt aizsardzību šiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk. Tāpat uh, tika runāts, ka tas ir tāds kā savu veidu eksperiments un komisija strādā pie pastāvīga ārkārtas mehānisma izveides Un uh, mani priecē tas, ka komisija norāda, ka attiecībā uz šo pastāvīgo mehānismu parlamentām būs pilnas līdzlemšanas tiesības. Tātad tas ir tāds ārkārtas mehānisms, bet tas ir arī pilotprojekts, tādēļ tas ir jāiedarbina. Es arī iestājos par saistošu sistēmu, kā tas ir rakstīts parlamenta rezolūcijā, bet manuprāt nav īstais brīdis uzsākt plašu diskusiju par ierosinātajiem skaitļiem. Daudz svarīgāk ir lai notiktu eksperiments ar šo mehānismu, lai redzētu, kā tas darbojas, ko var uzlabot, un pēc tam tas būtu jāņem vērā, kad tiks izveidot šis pastāvīgais ārkārtas mehānisms. Tādēļ um, es esmu gatavs sadarboties ar referentu pie šī ļoti efektīvā uh, meh eh, ziņojumā. Esmu strādājis parlamentā jau gadu, nekad neesmu redzējis tik labus rezultātus. Paldies! Jūs izteicāties kā ēnu referents un um, eh, Mecols kungs vārdā, un tagad uh, Ķengs kundzei vārds. Paldies, priekšētāji! Iesākumā vēlos teikt paldies referentei par padarīto darbu un ieviestējām pārmaiņām padomas priekšlikumā. Var droši teikt, ka referentē nāks klājā ar ļoti pozitīviem priekšlikumiem, galvenokārt uzsvarot to, ka kvotām ir jābūt ar obligātu raksturu. Tāpat ir jāplašina iespēja migrantiem paust savu vēlmi, uz kādu valsti viņi vēlas doties. Un runājot par to, cik daudz migrantu ir Eiropā, varētu teikt, ka ir nepieciešams pār apmetināt lielāku skaitu migrantu vai arī noteikt uh, tādu procentu, kas mazinātu slogu noteiktām dalībvalstīm. Jārunā arī, protams, par tiesisko pamatu. Arī šajā ziņā ir grūtības līguma 78. panta trešais punkts. Tas vairs nav ārkārtas pasākums, tādēļ ir nepieciešams labs tiesiskais pamats. Tas ir īpaši svarīgi pieņemot šādu uh, mehānismu. Ir nepieciešams uh, strādāt tālāk kopā ar Robertu. Darbs turpinās, lai izstrādātu programmu. Varbūt tas nedaudz iekavēsies uh, attiecībā uz mūsu paredzēto termiņu, bet mēs katrā ziņā ļoti cītīgi turpinām strādāt kopā ar Robertu uzskatām, ka ir nepieciešams virzīties uz priekšu, tagad, kad eh, dokuments ir apspriests ar visiem komitejas kolēģiem, un to ir iespējams aktualizēt. Mēs eh, esam paredzējuši tikties arī šodien, lai runātu par likumīgiem drošiem piekļuvs eh, maršrutiem Manuprāt, vēl joprojām ir daudz manevru iespējas, lai panāktu tekstu, par ko visi varam vienoties. Es vēlos teikt paldies eh, dažādiem cilvēkiem, kas palīdzēja šajā darbā, cilvēkiem no Eiropas kuģīpašnieku asociācijas par viņu eh, līdzdalību Manuprāt, meklēšanas un glābšanas operācijas nevar atstāt privātās nozars eh, rokās. Valstīm būtu jānodrošina resursi, lai šādas operācijas būtu iespējamas, izmantojot tiešām profesionālu pieeju. runājot par Eiropas migrācijas darba kārtību, vēlos minēt vairākas lietas. nav arī ekonomiski apsvērumu dēļ saprātīgi Eiropai e, liekt e, migrācijas plūsmu. Ir nepieciešams risināt e, migrācijas cēloņus, proti situāciju tajās valstīs, no kurām cilvēki mūk. Ir jārod veidi, kā cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama uh, aizsardzību nodrošināt eh, drošu uh, iespēju nokļūt Eiropā. Arī es esmu nobežījušies par to, ka ir ļoti liela vēlme strādāt tikai ar cilvēku atgriešanu izcelsmes valstī. Šķiet, ka arvien vairāk mēs izmantojam represīvus pasākumus, nosūtam cilvēkus atpakaļ to nedrīkst darīt patvaļīgi, tas būtu jāīsteno ievērojot cilvēku tiesību un attiecīgos tiesību aktus. Šādi preventīvi pasākumi būtu īstenojumi pārliecinoties, ka dalībvalstis neizmanto šīs atgriešanas politikas tādējādi, ka tās pārkāp cilvēku tiesības un pārkāp arī viņu pamatiesības. Paldies! Jā, jā, viss ir kārtībā. Cienījamie kolēģi, ievērojot uh, sev atvēlēto laiku, ir ļoti daudz, kas vēlas izteikties. Un izsakieties lūdzu tieši par parapmetināšanas mehānismu, jo par to tiks runāt šodien padomu sanāksmē, un mēs vēlamies arī paust jūsu viedokli, kā jau Skā Keller minēja, tas ir mehānisms, par kuru tiks runāts uh, tieslietu iešlietu padomē ceturtdienu ministru priekšā, tādēļ ir svarīgi, lai jūs eh, paust savu viedokli par šo mehānismu. Kā pirmajai došu vārdu Holmajers kundzai. Jā, par eh, šo tēmu kompleksu man ir divi pamatjautājumi. Rūtes kungs, vai jūs tic, eh, esat, ņemot vērā valstu un valdību vadītāju pieņemto lēmumu, ka pastāv uh, iespēja runāt par normālu krīzes mehānismu, kur nav konkrētu skaitļu, bet kas ied, tiek iedarbināts tad, ja kāda valsts saskāras ar milzīgu bēgļu pieplūdumu un netiek ar to vairs galā. Un otrs jautājums - komisārs Avramopulas ir atvēris karstos punktus Sicīlijā un Ungārijā, tas ir labi, bet jautājums ar kādu personālu tas tiks darīts vai ir paredzēts jūsu plānos kaut kas, jo nevar jau šo karsto punktu tā saucamo pārcelt no vienas vietas uz otru, jo ir um, nepieciešams nodrošināt uh, darbību, lai varētu īstenot veiksmīgu sadarbību ar dalībvalstīm. Jā, jums ir taisnība. Jūs varat uzdot uh, jautājumus ar Rutskungam, kurš uh, varēs uz tiem atbildēt. Cipels kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Pirmkārt, tas varbūt ir pašsaprotami, bet eh, ņemot eh, publiskās un publicētās diskusijas, man ir liels prieks, ka Rūtskungs vēlreiz norādīja pavisam skaidri, ka skatīties uz migrāciju holistiski ja nav vērts koncentrēties tikai uz vienu pasākumu. Mēs varam virzīties uz priekšu migrācijas jomā tikai tad, ja mēs strādāsim ar visiem dažādajiem jautājumiem, cīnīties ar kontrabandu, uh, izmantot pārmanināšanas pasākumus un citas lietas, un darīt to vienlaicīgi uh, ar vienādu piepūli. Kad jūs runājāt par Grieķiju, ja es pareizi sapratu, jūs teicāt, ka pastāv zinām problēma, jo bēgļi tagad nešķērso sauzemes robežu, bet dodas uz dažādajām salām izmantojot ūdens transportu, un līdz ar to ir grūti fokusēt centralizētu sistēmu, lai risinātu šo problēmu. Varbūt jums šis jautājums šeit jocīgs, bet, ja paskatāmies šādi, varbūt vieglāk ir atvērt robežu vienā punktā, proti uz robežu ar Turciju, lai bēgļi varētu izmantot to, un līdz ar to būtu tāds centrāls uh, punkts, kur ierasties, nevis izkaisītās salās Tāpat arī jautājums par to, cik liels finanšu atbalsts ir nepieciešams. Šeit tik minēti 6000 par katru pārmetināšanas gadījumu. Mēs zinām, ka e, dzīves standarti dažādās valstīs ir atšķirīgi, tā kā 6000 eiro vienā valstī ir daudz un citā valstī tas ir te nekas. Vienlaicīgi dažas dalību valstis ir jau visnotaļ labi sagatavojušās, lai uzņemtu šos cilvēkus un citas nebūtu nav gatavas jautājums ir, vai ir iespējams vēl kādu citu mehānismu, lai varētu izlemt, cik un kad uh, dalībvalstīm vajadzētu saņemt atbalstu. Un vēl papildus fakts, uh, ņemot vērā, uh, nosūtīšana ņemot vērā bēgļu īpašās vēlmes, ja vien ir skaidrība par to, ka nevienmēr šīs vēlmes būs izpildāmas, ja varētu vienmēr sākt ar jautājumu, vai jums ir kāda konkrēta valsts, kurām vēlaties doties, jo tādēļ, ka, piemēram, jūs tur dzīvo radi, tas varbūt būtu labs sākums, lai e, šie cilvēki būtu apmierināti ar pieņemto lēmumu par pārapmetināšanas skaitu. Jā, salīdzinot ar citām valstīm, ap Eiropu 40 tūkstoši bēgļu un to, cik daudz viņu ir kopumā, nu šī attiecība ir smieklīga. Daudzās valstīs ir uzņemti vairāk bēgļu nekā visā Eiropā kopā. 40 tūkstoši ne tikai šķiet, bet tiešām ir smieklīgi. Bet no otras puses, godīgi sakot, ja mēs uzsāksim darbu ar 40 tūkstošiem, visi dalībvalsts iesaistīsies tajā, tas jau būs labs sākums Protams, dalībvalstīm ir dažādas grūtības šajā sakarā, bet es vēlētos, lai e, sāktu notikt kāda kustība, apmaiņa ar paraugu praksi, lai Eiropa, kas ir dibināta uz kopējiem principiem un vērtībām, spētu attiecīgi rīkoties arī grūtos apstākļos, nevis tikai patīkamā laikā. Jā, paldies! kaut kas laikam īsti nav vārdā, es eh, varbūt ne tā vadu šo sanāksmi, jo jūs eh, neņemat vērā manas vēlmes. Nu, tā ir ārkārtīgi bīstama kombinācija. Un vēl viena lieta. Ir vēl viens runātājs saraksts, kuru es pat nebiju pamanījis, tā kā šī uh, tikai vēl sāsina situāciju. Un vēl pavisam pa virsu mums ir uh, viesi ieradušies, kas vēlas izteikties. Tātad turpmāk lūdzu izsakieties pusotras minūtes laikā. Es zinu, tas nav vienkārši, bet uh, lūdzu cieniet manu, uh, manas vēlmes, jo citādi man nāksies izslēgt mikrofonu. Ir daudz kolēģi, kas vienmēr vēlas izteikties, un, bet nevienmēr viņiem tas izdodas, tādēļ lūdzu esiet uh, konsekventi. Cecīlija, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, Klaud, un paldies komisijai par prezentāciju un jūsu apņēmību. Tas ir apbrīnojami. Bet ņemot vērā to, kas notiek uh, dalību valstīs un padomē, es joprojām šābos par to, vai mums izdosies izveidot šādus instrumentus. Tas ir svarīgākais jautājums, vai komisija ir gatava pieņemt šādu pārmetināšanas sistēmu, kas nav obligāta dalību valstīm, vai uh, Kā jūs paredzat, ka mēs varam pārliecināties, ka katra dalībvalsts tiešām iesaistās un uh, pilda savas atbildības? Ja jārunā godīgi, es, man tas nedaudz ir piegriezies. Man ir apnicis, ka dalībvalsts Eiropas Savienībā mūsdienās runā par to, kā veidot robežas un mūrus. Viņi ir pat publiski izteikušies, ka neuzņems nevienu pašu bēgli. Tas ir vienkārši nepieņemami, ja vēlamies joprojām, lai solidaritāte nozīmētu to, ko tā iepriekš nozīmēja. Vai mēs vēlamies, lai būtu Eiropas solidaritāte vai nē. Mēs visi zinām, kas notika Grieķijā, un tādēļ ir jāpacēj solidaritāte Eiropā nākamajā līmenī, kas ir ārkārtīgi būtiski. Es pilnībā atbilstu to, ko teica Skā Kellers kundze. Esmu pārliecināta, ka tas ir ļoti ambiciozs priekšlikums, un mums, ka Eiropas parlamentam jābūt ārkārtīgi ambicioziem. Uh, savā darbā, jo mēs nevaram solidaritāti noteikt ar tiesību aktiem, mums jāpanāk, lai dalību valsts to saprastu un uzņemtos arī savu atbildību. Paldies priekšsādātāji. Ļoti labi, tikai 4 sekundes ilgāk. Kornelija lūdzu. Liels paldies. Dublīn, jūs teicāt, esot darbojusies veiksmīgi, bet tā jau tas nav šīs, šīs šie pirkstu nospiedumi un kādēļ e, tad Dublina nedarbojas, nu jā, un e, tiek arī e, strādāts pie tā, lai šie pirkstu augstu nospiedumi netiktu uzklabāt. Es gribētu zināt par šiem pirkstu nospiedumiem. Tātad tos varēs noņemt piespiedu kārtām. Un, un uh, ar uh, tātad šī piespiedu pirkstu nospiedumu noņemšana vai tas ir uh, reāli. Patiesībā spēks ir jāpiemēro tikai izņēmumu gadījumos, jo tas viss radīs uh, milzīgus uh, problēmas, bet tad mēs ar varu vērsīsimies pret sievietēm, grūtniecēm un bērniem, tas būs nesamērīgi. Turklāt. Uh, ja Uh, būs uh, noteikts pēc tam piecu gadu iebraukšanas aizliegums Eiropas Savienībā, tas būs problemātiski. Un uh, šīs, šie 20-40 tūkstoši tas arī ir problemātiski, jo darbojās jau brīvprātīgās um, izmitināšanas programmas, kas nedarbojās, un tagad ir runa par vēl papildus 40 tūkstošu cilvēku iekļaušanu šajā programmā. Uh, kas jau at, šie cilvēki jau atrodas Eiropas Savienībā, vai jūs varat pateikt, uh, kā konkrēti jūs pārliecināsiet dalību valstis rīkoties brīvprātīgi un izrādīt solidaritāti brīvprātīgi? Es nevaru iedomāties, kā tas ir, nu, piemēram, Grieķijas gadījumā. Uh, šeit ir pieaugusi bēgļu plūsma. Ko mums darīt. Sorry, my microphone. <laughs> Jā, atvainojiet, neieslēdz mikrofonu. Lora, tagad vārds tev lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs. Manuprāt, mēs jau esam izcēluši tās vājās vietas Mēs visi zinām, kāda situācija valda Sīrijā un Eritrejā. Arvien vairāk uh, bēgļu turpina ierasties dienvidu Itālijā. Tiek minēti tie, kas ieradījušies 15. aprīlī, bet uh, nav nekādu obligātu pienākumu saistībā ar pārapmetināšanas mehānismu. Vai šajā mehānismā ir paredzēts, ka Itālijai un Grieķijai būtu jāidentificē tie migranti, kuri tiks pārapmetināti? Un viņiem būtu jāsazinās ar attiecīgajām iestādēm eh, citās dalībvalstīs un jānoskaidro, vai šīs dalībvalstis vēlas pieņemt šos bēgļus. Un ja jūs nesaņemat atbildi no šīm dalībvalstīm, kas notiek, vai ir kāds mehānisms arī tam paredzēts, vai šī, šādā gadījumā sistēma vienkārši nedarbosies. Tāpat vēlētos uzzināt, kādēļ pagaidu aizsardzības direktīva nav tikusi izmantot. Kādēļ 78. pāns tiek izmantots? Pieeja ir līdzīga, bet pagaidu aizsardzības direktīva ir nedaudz atšķirīga, bet tā līdz pat šim praksē nav izmantota, lai gan ir obligāta visām dalībvalstīm. Paldies, Dievs, Demērt Visam īsti, visam īsti priekšsēdētāja kungs, astoņas prioritātes ir šajā darba kārtībā, bet patiesībā ir tikai viena uh, prioritāte, ko var balstīt uz 79. pantu trešo punktu, tad, tad ārkārtas situācijā mums ir, ir jūras uh, spēki, mums ir uh, Sans Frontier un uh, šajā kopīgā operācijā darbojas uh, seša valstu pārstāvi, kā to izskaidrot. Un Eiro just uh, vadītāja norāda, ka Īslāma valsts pārstāvi infiltrējas Eiropā, uh, Uh, uh, kā nelegālie bēgļi, un šeit ir runa par desmit tūkstošiem cilvēku, kuri ierodas Eiropā, un šeit ir runa par infiltrāciju vai eksfiltrāciju, kā nu to skatās. Ko esat paredzējuši, vai šādas varbūtības arī jūs izvērtējat? Thank you very much. Paldies, paldies, ka ievēroju laiku. Mēģiniet, kundze, lūdzu. Eh, dank u, voorzitter. Eh, de immigratiecijfers. Paldies, priekšētāji. Skaitļi ir ārkārtīgi satraucoši. 37 tūkstoši nelikumīgi imigranti ir ieradušies mūsu valstīs, izmantojot vidusjūru pēdējo mēnešu laikā. Mums būtu jānodrošina lielāka palīdzība šiem cilvēkiem. Daudzi ir izglābti, tas, protams, ir labi, bet mūs vajadzēja izglābt vēl vairāk. Tas nav jādara privātajiem uzņēmumiem. Mums ir eh, šī atbildība. Austrija vispār vairāk eh, neuzņem patvērumu meklētājs, arī citas valsts gatavojas slēgt savus robežus. Ir jāsaka ļoti stingri vārdi. Varbūt eh, varam apskatīt Austrālijas modeli. Un man ir jautājums par to, uh, Eh, ka mēs jautāsim migrantiem, kur viņi vēlas doties, vai jums nešķiet, ka viņi visi vēlēsies braukt uz Nīderlandu, Zviedriju un Vāciju? Paldies, Žerāld, lūdzu. Iepriekums. Priekšsēdētāji telegrāfiskā stilā. Pirmkārt, piektā panta teksts, nu, tas mani satrauc te ir it kā par lietām runa, ko nodod no vienas valsts uz otru. Uh, nu, šeit ir tiešām jāņem vērā pēc iespējas šo cilvēku vēlmes. Nākamais jautājums ģenerāla direktorātam. Uh, ģenerāla direktoram. Tātad jūs minējāt skaitļus 10 tūkstoši un 6 tūkstoši, tātad uh, par pārvietošanu un izmitināšanu. Kādēļ šāda ies iespēja. Trešā panta otrais punkts - 75%, kas var saņemt šādu palīdzību. Tātad uz kā e, šie skaitļi balstās. Nākamais daudz tiek runāts par Itāliju un Grieķiju, bet es paskatos uz šiem skaitļiem un arī Ungārijā ir ļoti daudz bēgļu. 55 tūkstoši. Ko tad Ungārija ar viņiem darīs? Nav paredzēts nekādas pārvietošanas iespējas. Kādēļ šādas attiecī, atšķirīga attieksme pret šīm valstīm? No, what... Kvalitāte, kvalitāte ir tas, kam ir nozīme, ne? Uzstāšanās ilgums. Anna Gomeša, lūdzu. Talk about uh, disappointing. Jā, nu, cik sarūktinoši iepriekšējā padoma Nezinu, tie vēl, tas vēl tā ļoti maigi teikts. Ja vairāk mēs dzirdam, jo vairāk mēs dzirdam tikai par kaut kādām tādām diskusijām, kas nepie kā nekad nenoved. Mans jautājums ir lūkāts par šiem juridiskajiem ceļiem. Jūs runājāt. Jūs teicāt, ka tā ir šīs monētas otra puse, ja vēlamies, lai mēs efektīvi cīnētos pret kontrabandistiem. Bet ko tad saka dalībvalstis par to? Kas tad kavē šīs dalībvalstis politiskā griba vien, tas varbūt nav vispār, ja tomēr ir kaut kāda vēl arī mm, praktiska nianse šeit. Nu jā, secinājums, ieteikumi, jā. Galvenais tomēr, lai tas viss būtu saistoši šādai pārapmetināšanas schēmai. Nu kāpēc, kāpēc komisija neizdara spiedienu uz to? All goes on visa schemes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 vispirms konstatēt, no kurienes tad visvairāk šie cilvēki ierodas. Daudz no viņiem, piemēram, arī džihādisti, un nav nekāda patvēruma meklētāji. Un tad viņi te pa visu Eiropu tiek izplatīti, es nezinu. Tie faktiski ir arī kaut kādi slepkavnieki un tā tālāk, un es negribētu, lai manā valstī tagad šādi cilvēki tiktu uzņemti. Un jūs runājat arī par citiem veidiem, kā ieceļot Eiropas savienībā. Par ko te runājam? par kaut kādiem vēstniekiem konkrētās valstīs, kas tad, nu, pilnīgi sūtīs kaut kādas prāmis ar cilvēkiem šurp, es nesaprotu. Barbara Spinelli tālāk lūdzu. Grazie, prezidente. Priekšādātāji, paldies. Gribu paust savu sarūktinājumu attiecībā gan uz kvantitīviem, gan kvalitatīviem aspektiem šai kontekstā, ja par kvantitāti, kontekstā ja runājam par kvantitāti, tad Itālija laikā no 2014. gada, nē, es atvainojos, no 2009. līdz 2014. gadam var uzņemt vairāk kā 60 tūkstošu migrantu pārvietošanas schēmas 24 tūkstošu personu apmērā šķiet vienkārši smieklīgs skaitlis tā sistēma nepalīdzēs ne Itālijai, ne Grieķijai, nepalīdzēs arī Ungārijai. Piekrītu tam, kas par to tika teikts. Tieši tā kā teica Dupraikungs. Ko dalībvalstis dara? Ko tās darīs? Ko darīs padome? Gal galā padu, dalībvalsts atteiksies no saistošiem pasākumiem. Ko varam darīt, lai mainītu Dublinas sistēmu? Un par vienlīdzību runājot, es, protams, pilnībā atbalstu Skā Kellers priekšlikumu. Uh, attiecībā uz to, ka vajadzētu ieviest tādu sistēmu, kas, eh, nu, lielāko nozīmi piešķirtu tā, tām, tām vēlmēm, ko izsaka patvērumu meklētājs attiecībā uz mērķu valsti. Nu, piemēram, lūk, parunājam par ģimenes atkal apvienošanos un tam līdzīgi. Tas ir vienīgais veids, vienīgais veids, kā izvairīties no šīs sekundārās pārvietošanās kamēr pār, pārskatām Dublinas sistēmas. Domāju, ka šis princips varētu mums palīdzēt. Kolēģi, paldies! Paldies pilnīgi visiem, ka izteicāties īsi, visiem tiešām ļoti vērtīgi komentāri. Nākamā ir Jana Jotova, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Esmu Kellers Kunsēnu referente šeit šiem ziņojumam. Komisijas pārvietošanas plāns attiecībā uz Itāliju un Grieķiju. Lūk, par to runāšu. Pirmkārt, kolēģi, nu aizmirsīsim par tām kvotām. Mēs jau te varam runāt par kaut kādu izplatīšanu un tā tālāk, bet kvotas kā tādas ir jāšķiet visai nereāls koeficients, tad, ja runājam par iedzīvotājiem, par cilvēkiem, par cilvēkiem, kas krituši par upuru konfliktiem, piekrītu visiem tiem, kas teica, ka tiem vajadzētu būt obligātiem pasākumiem. Un tas savukārt nozīmē, ka jūs nedrīkstat kā komisija atkāpties no šiem principiem. Tam visam ir jābūt obligātam jo brīvprātība, jāsaka, nenes rezultātus. To pieredze pierāda. Turklāt šīs izplatīšanas um, pasākumam vajadzētu atbilst um, komisijas minētajai formulai, bet vajadzētu domāt jau tālāk arī par pastāvīgu sistēmu nākotnē, kur varētu ņemt vērā, piemēram, arī valsts teritorijas izmēru, tāpat arī jau uzņemto imigrantu skaitu. Un tālāk gribu jums arī uzdot jautājumu. Vai komisijai ir skaidrs priekšstats par to, kādus terminus tā vispār lieto, ko, li ko nozīmē šie termini, ko nozīmē massive inflow, jo šis būtiskais ieplūdums, spēcīgs migrācijas spiediens, ko tas nozīmē, pēkšņa plūsma, visi šie eh, termini nāk no 78 pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību, bet masīvi iepūšana ir kaut kas viens, piemēram, Itālija, un tas šis termins tiek uztverts pavisam citā tādā valstī, tādā mazā valstī kā Ungārija. Vēl viena problēma saistīta ar to, to jautājumu, ka komisija joprojām nav nākus klē ar konkrētu schēmu patvērumu meklētāju pārvietošanai. Piekrītu domai, ko izvirdīja kolēģi kā migrantiem vajadzētu prasīt, kur viņi vēlas apmesties, nu, nu kā viņi vēlas atkal apvienoties ar, ar savām ģimenes locekļiem, tāpat tas saistīts arī ar valodu jautājumu. Bet tāpat laikā jāņem vērā, ka var rasties e, risks, ka visu šī izplatīšana varētu norisināties, bet neatbilstīgi. Jūs taču zinat, ka ir tādas dalība valstis, uz kurām neviens brīvprātīgi nevēlētos doties kā migrants. Un ko tad? Un tas, ko jūs te ierosināt, tad faktiski ir visai tāds, nu, ilgs un garš process. Un visbeidzot, vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Vai ir kaut kāds atgriezenisks efekts, kaut kādas blaknes tam, ko jūs te ierosināt? Nu, piemēram, ja kāds jau ir ticis pārvietots, un tad viņi saka, lūk, viņi vēlas atgriezties uz savu mītnes zemi, izcelsmes zemi. Uh, ja situācija tur ir normalizējusies. Un tad, eh, nu, par šo vīzu režīmu šādā gadījumā gribētu kaut ko dzirdēt. Vēl kāds? Jā, jūtu tādas dumbi, dumpošanās pazīmes, tas satrauc. Vēlētos labprāt jums piešķirt papildus laiku, bet kolēģi mums laika vienkārši nav. Nākamā Helga Stīvens, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele kleine opmerkingen. Ik... Paldies priekšsādātāji. Man ir pavisam pāris īsi komentāri. Gribu teikt paldies referentai par ļoti interesanto ziņojumu, bet jāsaka tāpat arī gribētu zināt šobrīd, kādā veidā mēs varam ņemt vērā šīs eh, patvērumu meklētāju mm, vēlmes un mm, izteiktās priek, nu, teiksim, tādas idejas. Uh, Kā var, piemēram, novērst to, ka patvērumu meklētājs neizvēlas kādu valsti tikai tāpēc, ka tā ir populāra, pazīstama, tāpat laikā uz citām valstīm vispār nemaz par tām nedomājot. Manuprāt, tas nu viss nedarbilst solidaritātes principam. Tāpēc, jā, protams, ir jāņem vērā šīs patvērumu meklētāja vēlmes, bet es domāju, ka praksē nezinu, cik tas būtu reāli īstenojams. Tāpēc gribu vajadzētu, kā tad tas praktiski varētu darboties, ja mēs vēlēsimies ņemt vērā šīs vēlmes, ja preferences tad vai nav tā, ka mūs nu, no, no Ženē, Ženēvas konvencijas mērķiem novērš e, šīs, šie principi? Tie taču ir cilvēki, kas bēg no spīdzināšanas, no kara un tā tālāk, un pirmais pienākums ir viņus aizsargāt. Pārējais ir jau sekundāri. Primārais ir šos cilvēkiem nodrošināt aizsardzību. Tieši tā. Un šī sākotnējā doma līdz ar to, man liekas, te kaut kur pazūd kur tādā tālākā masā. Uh, Domāju, ka nevar, protams, situācija turpināties tāda, kā tā ir šobrīd, un vajadzētu obligātu pārvietošanas sistēmu. Tāds ir mans uzskats. Tikai tādā veidā mēs varēsim radīt tādu, nu, godīgu bēgļu sadalījumu. Un, ja ņemam vērā, cik daudz ir patvērumu meklētāju, Un, ja ņemam vērā, cik, piemēram, šādi migranti jau ir valstī uzņemti, tas viss ir jāņem vērā, tas, kad tiek apspriestas kvots un tā tālāk. Tālāk par Dublinas sistēmu vēl. parasti tiek veikt uzraudzība tajā brīdī, kad patvērumu meklētājs ierodas kādā, nu, lūk, Eiropas Savienības punktā, tad tas tiek pārvietots, bet tālāk šī uzraudzība kļūst sarežģīta, jo nevar jau pēc tam šos cilvēkus atkal nosūtīt atpakaļ uz Grieķiju, ja viņi paši kā, kaut kā citādi nokļūst citur. Ja tas savukārt tā notiek, tad šis cilvēks faktiski ir jau pārvietots, ja viņš ir pats pārvietojies, vai tā, tā to arī mēs varētu uztvert. Kā tad, nu, kā tad tādā gadījumā tas viss notiktu? Kā šī situācija tiktu pārvaldīta? Paldies! Tālāk Elīte Lang tālāk. Grazie, prezident. Priekšādātāji pateicos. Pilnībā piekrītu tam, ko teica referenta, un gribu viņai teikt paldies par lielisku paveikto darbu. Padomas rezultāti tiešām ļoti sarīkinoši jādara daudz vairāk, ņemot vērā, cik apjomīgs ir šīs migrantu plūsmas, ja Eiropa nevar tikt galā ar 60 20 tūkstošiem imigrantu, ko saņēmām šogad. Atcerēsimies, ka Libāna tāpat laikā uzņems vairāk kā 1 miljonu bēgļu no Sīrijas vien. Sešas dalība valsts šobrīd, kā jūs labi zinat, 77% um, migrantu tiek galā. Nu, bet tā ir solidaritāte. Kur ir solidaritāte? Ko nozīmē 78. pants? un 80. tāpat, mēs taču prasam kaut ko pavisam vienkārši, vienkārši lūdzu īstenot līgumus, ko esam visi apsprinājuši kamēr tie netiek īstenoti, tad nozīmē, ka mēs dzīvojam pārkāpumā ar tiem. To gribēju pateikt. Nu, protams, protams, ka mēs vēlamies, lai komisija nāk klājā ar priekšlikumu, lai izstrādā pastāvīgu mehānismu nākotnē, un tāpat ir arī ārkārtīgi svarīgi, uh, ņemt vērā mm, patvērumu meklētāju preferences un vēlmes. Pārsvarā viņiem jau ir ģimene kaut kāda atbalsta tīkla konkrētās dalībvalstīs, kas var viņiem palīdzēt, kad viņi tur ierodas. Un tāpēc būtu pilnīgi nepieņemami šos cilvēkus, kas, piemēram, lūk, muku no cietumiem, ielikt puris kādā citā cietumā. Viņiem nevajadzētu maksāt par to, ka starp dalībvalstīm pietrūkst uzticēšanās. Viņi taču ir nonākuši vienā konkrētā Eiropas Savienībā. Paldies, nu tad Vēlreiz, vēlreiz gribētu lūgt runātājus neparkāpt pusotru minūtes uzstāšanās laiku. Les nations européennes Eiropas nācijas jūt līdzi migrantiem, kas uh, slīkst, bet arī uh, cilvēkus satrauc masu imigrācija, kas uh, kļūst arvien intensīvāk un mēs zinām, ka miljoniem cilvēku gaida iespēju celties pāri vidusjūras, jū, vidusjūrai. Nepietiek ar šādu programmu, ir jārīkojas, lai atturētu cilvēkus censties imigrēt, ir jācīnās pret kontrabandistu tīkliem, bet pārāk neskaidrā veidā tas tika stāstīts ir jāinformē cilvēkus it kā par šo uh, kontrabandistu darbību, bet ir jārunā ar Turciju, lai tā neļautu kuģiem izbraukt no savām ostām un doties uz Eiropu. Turcija to var izdarīt. Tāpat ir jāiznīcina Lībijā kontrabandistu kuģi, uh, vai no ar ANO drošības padomes atļauju, nu, ja tas tā ir, tad ir jāsāk rīkoties. Es pat nerunāju par radikālākiem plāniem, vienkārši par to, ka atsevišķs migrants nosūta atpakaļ tāpat, kā to dara Austrālija. Protams, ir jāņem vērā humanitārie aspekti. Šeit ir runa par 40 tūkstošu cilvēku izmitināšanu šogad un pēc tam 20 tūkstošu gadā ar šiem skaitļiem nepietiek, to norādīja Kellers kundze, tie ir nereāli skaitļi. Es neprasīšu, lai vairāk imigrantu tiktu izmitināti, bet es gribu nosodīt to faktu, ka jūs man, man minat nepatiesu skaitļus, maldināt sabiedrisko domu. Patiesībā reālie skaitļi, ko minēja komisārs Avramopulos, viņš teica, ka uh, mums trūkstot 50 tūkstoši iedzīvotāji Eiropā un ka migrācija varētu kompenēt šo iztrūkumu. Tātad vai šeit ir runa par 20 tūkstošiem gadā vai par 50 miljoniem imigrantu? Visbeidzot, kur atbild? Priekšsēdētāji, paldies pavisam īsi. Pirmām kārtām gribu pievienoties visiem, kas uzskata par šausminošu to, ka dalībvalsts nevarēja vienoties par savstarpējošiem mekanismiem, Mēs taču dzīvojam Eiropā, mēs nevaram būt tikai reģionālais fonds, struktūra fonds un kopēja lauksamtības politika un neglābt dzīvības. Es patiešām ceru, ka vairāk dalību valstu pievienosies šai pār, pārapmetināšanas programmai un solidaritātes programmai, bet ar to vien nepietiek. Mēs runājam šeit par 40 plus 20 tūkstošiem cilvēku, ar to nepietiek. Es turklāt gribu teikt vēl lūko. Eiropā ir pienācis laiks, kad ir vajadzīga līderība, ir vajadzīgi premjerministri, politiķi, parlamenta deputāti, kas Um, nespēlē pēc populistu stabulas, bet pieņem drosmīgus lēmumus un saka, ka mums ir vajadzīgi migranti, mums ir vajadzīgs darba spēks, mums ir vajadzīgs pārvarēt šo demogrāfisko plaisu, mums vajadzīgi kvalificēti darbinieki, izglītoti cilvēki, mums ir vajadzīgi tāda politiķa Eiropā, kam būtu drosme mainīt šo kopējo um, retoriku. Es te dzirdēju šeit Zviedrijas kolēģi, Tas taču ir briesmīgi. Mēs šādā veidā terorizējam cilvēkus, kas mūk no kārtas briesmīgi. Un priekšā tad viens jautājums par, ne, par mazgadīgiem bez pavadoņiem. Uh, Tas arī ir svarīgs jautājums. Šeit ir pieņems attiecīgs tiesas nolēms. Bija doma šo nolēmumu integrēt Dublinas regulā, bet padomē bija cits viedoklis, arī tas man šķiet nepieņemami, jo mēs šeit runājam par nepilngadīgajiem, un ko nevaram sūtīt šurpu turpu atpakaļ. Un tāpēc gribu vaicāt, kā šis jautājums atspoguļosies jūsu eh, mm, situācijā, kā jūsu lēmums ietekmēs viņus. Paldies! Okay, colleagues, some... Ko tā teikt kolēģi? Atsevišķi kolēģi jau vēlāk mm, norādījusi to, ka vēloties izteikties. Nē, nē, jūsu sejas izteiksmes vairs man neietekmēs. Cerēju, vai jūs varat tad izteikties nākamajā sarunu blokā. Mums vēl taču divi uzaicinātie runātāji, tas ir, nav pieļams vienkārši. Kratspils kundze, paldies jums. Nu, tad tagad pāriesim pie oficiāliem runātājiem un lūksim jums rēģēt uz dzirdētajiem jautājumiem. Pirms, nu, cilvēkiem jāsāk doties prom. Lūdzu, ņemiet manu mikrofonu. Paldies priekšādātāji! Uzskaitīt apmēram 20 jautājumus, ja es gribētu atbildēt uz visiem 20, tad vā, šeit man būtu jāizmanto dubulti tik daudz laika, cik jūs man atvēlat, tāpēc centīšos runāt īsi, izteikties īsi. Pirmkārt, gribu teikt, lūk, mums ir vajadzīgs juridiski saistošs priekšlikums, lai tas vispār varētu darboties. Dalība valstis šķiet to arī, nu pat jau sapratušas, debats turpinās par šo sadalīšanas atslēgu, par skaitļiem. Uh, bet ne par to pašu faktu, ka šiem priekšlikumam jābūt juridiski saistošam. Nu, un ar to tad tiktu izveidot sistēmu un tiktu attiecīgi noteikts tas, kā notiek šī sadarbība starp dalībvalstīm, kā tiek noteikts un iestrādāts tajā visā procesā šīs preferences un vēlmes, lai nenotiktu sekundārā pārvietošanās jo labāk ir profilaktiski pievērsties šim sekundārai pārvietošanās kustībai, nekā mm, pēc tam mēģināt risināt sekas. Un es ceru, ka diskusijas padomē arī varēs nonākt pie zināmiem risinošiem elementiem. Piekrīt arī visiem tiem, kas teica, ka skaitļi patiešām šeit ir ļoti nelieli salīdzinoši ar to cilvēku apjomu, ar ko mēs sastopamies, kas ierodas Eiropā. Bet tāpat laikā, nu, labāk tik daudz nekā nekas un tāpēc lūkšu jums vienkārši ņemt vērā realitāti, ka mēs, tas ir tāds pirmais gads un pirmais solis. Kopš ilga laika beidzot mums ir izdevies kaut ko panākt, nav bijis tam līdzīgi priekšlikuma. Tāpēc, zināmā mērā, es pat lepojos ar to, ka strādāju komisijā, tādā komisijā, kuras priekšsēdētājs ir izrādījis šādu līderību un ir uzsācis šādu mēru pieņemšanu. Un kas attiec uz jautājumiem, specifiskiem jautājumiem depē, no deprēkunga, piemēram, 75%, ko jūs minējāt, nu, eritrejieši un sīrieši, 6 tūkstoši, 10 tūkstoši, amifregula. Bet tad ir vēl arī transports, pārvietotās personas, kas integrēt šajos 10 tūkstošos, šie 6 tūkstoši neietver transportēšanu. ja skatos uz kopēju jautājumu par drošības aspektiem, tad arī šie riski iestrādāti šeit lēmumā. Publiskā drošība, kārtība, tie visi ir jautājumi, uh, kas tiek ņemta vērā kā, arī kā iespējami iemesli, piemēram, patvērumu atteikšanai. Mēs arī veidojam sistēmu, arī, nu, tā, tā tagad, nu, inspicēšanai, pārvietošanas sistēmai šie karto punktu sistēmu, iesaistīsim te arī Frontex, Eiropol ar viņu rīcībā sošo informāciju un viņu brīfingu, lai pārliecinātos, ka drošības bažas tiek risinātas. Ja mēs skatīsimies, protams, tikai uz preferencēm, tikai šīm vēlmēm, tad mēs ne pie kā nenonāksim. Nē, bet, nu, pēc iespējas vairāk tomēr ir jāņem vērā arī no tā, ko vēlas paši patvērumu meklētāji, bet, protams, ka pilnā mērā tas nav iespējams. jautājums par nepilngadīgajiem, eh, nu, to es Eh, to mēs ņemam vērā, pieņemot šos vēlumus. Šai ziņā mēs cenšamies to visu te integrēt. Es tiešām ceru, ka gada otrajā pusē, ko ar, kopā ar Luksemburgas prezidentūru, mums izdosies rast arī risinājumu šim gadījumam Dublins regulas ietvaros. Pār apmitināšana ir vēl viens veids, nu viens no šiem juridiskajiem ceļiem - 20 tūkstoši vietas cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības e, ierasties šeit, tātad tāda e, viena tāda būtiska pieeja kopējā kontekstā skatoties, kad mēs uz likumīgo migrāciju, bet neparīgi, protams, iedzināties visā šajā zilo kartiņu jautājumā pētniecība, sezonas darbinieki, uh, Nu, tam visam pievērsīsimies nākamgad, tas būs vēl tāl, tālākas, plašākas debatas pilnīgi noteikti. Un mēs vēlamies tomēr, lai Eiropa būtu kā tāds atsausmas punkts attiecībā uz juridisku, legālu migrāciju. Nu, piemēram, kaut vai skatāmies uz migrāciju, migrācijas sistēmu Kanādā, nu, mums vēl jāpapēt, kas varbūt mums šķiet tāds pieņemamāks, tas jāskat tālākas imigrācijas darba kārtības kontekstā. Par to mums vēl būs plašas debats. Vai es esmu varbūt tos karstākos jautājumus no, no, noklājis? Nē, nē. Mirklīti, mirklīti tā kā bija tik ārkārtīgi daudz runātāja, un šeit ir mikrofons tagad viens uz abiem, tad gribu iejaukties. Tā kā bija tik ārkārtīgi daudz runātāju, jūs vienkārši pārpludināja ar jautājumiem. Nu tā jau ar tiem augstiem pārstāvjiem šeit rīkojas. Tā ir vienkārši tik daudz runātāju, tik daudz jautājumu, tāpēc lūkšu kolēģus, ja ir kaut kāda tāda pavisam specifiska punkta, uz ko jūs gribējāt dzirdēt eh, atbildi, tad pasakiet to. Eh, Žerāri, jums pirmajiem vārds, pēc tam Kornelija kaut kas visam īsi neatbildēt uz jautājumu par Ungāriju. Kāpēc Ungārija ne? Ko mēs darīsim Ungārijas labā? Nu, varu jau jums teikt, ka diskusijas ar Ungāriju ir norisinājušās. Tā brīdī, kad izstrādājam priekšlikumu, situācija Ungārijā jāsaka ir citādāk. Otrām kārtām, ja skatāties uz skaitļiem, tad Ungārija apmēram 27 tūkstoši kas ierodas ar kuģi, nu, kas būs jāatgriež atpakaļ, kas būs jāsūta atpakaļ. Un mēs, protams, uzmanīgi sakojam līdz situācijai Ungārijai, Ungārijā, un priekšlikumā mēs arī ņemsim vērā mm, situācijas tālāko attīstību. Nu, tam būs tad acīm redzot, varbūt jāpieņem kāds paralēla rakstura lēmums. Ja es negribu jūs tagad pakļaut kaut kādām deputātu iegribām, nē, nē, nē, bet, nu, jūs vienkārši skatos, vai, vai ir kas tāds, kas tiešām viņu satrauc. Kornelī, jūs arī gribējat kaut kādu konkrētu punktu? Gribēju zināt, kāda ir atšķirība ar šiem eh, pirkstu nospiedumu jautājumiem attiecībā uz juridiskiem nosacījumiem. Mēs šajās vadlīnijās centāmies uh, aprakstīt praksi, kas tiek īstenot noteiktās dalībvalstīs, un jūsu minētā prakse ir uh, Zviedrijas prakse, ko jūs visi zināt, kur noteiktās situācijās uh, ir pieļauts uh, samērīgā veidā noņemt pirkstu nospiedumus bez cilvēku piekrišana. Tas ir arī jūsu likumdošanā ierakstīts, ka ir jādod pirkstu nospiedumu, un ja atsakās dot šos pirkstu nospiedumus, tad ir paredzēts dažādas procedūras, un to mēs arī ņemam vērā šajās vadlīnijās. Vai uh, šī atbildi jūs apmierina, Cecila, vai jūs arī vēlaties kādu precizējumu? Es ne, neaicinu jūs uzdot papildu jautājumus, bet vai jūs arī vēlaties kaut ko precizēt? Lūdzu. Jā, um, um Es uzdevu jautājumu par atpakaļ nosūtīšanu, vai komisija jau ir veikusi profilaktiskus pasākums, lai novērstu to, ka atsevišķas dalību valstis uh, veids atpakaļ nosūtīšanas politiku, pārkāpjot pamat cilvēku tiesības. Paldies. Jā, protams, atpakaļ nosūtīšanas direktīvā ir paredzētas skaidras procedūras atpakaļ nosūtīšanai. Un, ja dalību valstis neievēro Eiropas Savienības tiesību normas, mēs sākam pārkāpumu procedūru. Priekšstādātais, paldies par šo prezentāciju, ko jūs sniedzāt šodien, par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Es arī pateicos kolēģiem par šīm debatēm par Eiropas uh, migrācijas darba kārtību un par kā Kelleras uh, ziņojumu. Un uh, mēs uh, esam gatavi sadarboties ar prezidentūru, kā tā centīsies uh, vadīt dalību valstu darbu šādā sensitīvā jautājumā, pat ja ir dažādi viedokļi, cerams, ka ceturtdien uh, tiks pieņemts lēmums par konkrētu rīcību un parlamentām būs proaktīva nostāja balstoties uz šodien izskanējušiem komentāriem. Un man ir I, e, manuprāt, šis ieguldījums ir ļoti augstu vērtējams. Tagad turpinam darbu, izskatot situāciju vidusjūrā, mm, balstoties uz Mecolas un Kienges strateģisko ziņojumu. Kolēģi minēja šīs problēmas un uh, tās tika apspriestas, un tagad mēs uh, uzklausīsim Sturlu Henriksenu, kurš pārstāv Norvēģijas kuģu īpašnieku asociāciju. Un, un mūsu viesi jau gaida šeit pacietīgi prezidijā, un mēs Vispirms uzklausīsim Sturli Henriksenu, un pēc tam, nē, otrādi, vispirms uzklausīsim Patriku Ferhovenu, kurš ir Eiropas kuģu as, īpašnieku asociācijas ģenerālsekretārs. Vārds vispirms jums, pēc tam uzklausīsim jūs kolēģi, un pēc tam deputātiem būs iespējas uzdot jautājumus. Paldies, priekšstādātāji, mēs arī kopīgi izmantojam šo mikrofonu. Paldies, ka mūs uzaicinājāt. Es tātad pārstāvu Eiropas kopienas kuģu īpašnieku asociāciju. Tā ir tāda kā jumta organizācija, kas apvieno visas uh, kuģi īpašnieku asociācijas Eiropas Savienībā un Norvēģijā. Mans, kuģis, eh, mans kolēģis Sturla Henriksens pārstāv Norvēģijas kuģi īpašnieku asociāciju. Un es visu Vispirms jūs informēšu par uh, uh, saviem faktiem un skaitļiem, un mans kolēģis uh, runās par emocionālākiem jautājumiem un arī par uh, praktiskiem apsvērumiem. Bet vispirms jūs uzdodat jautājumu, kādēļ mēs, kā kuģi īpašnieki, piedalāmies šodien šai sanāksmē, kurā ir runa par migrantu glābšanu vidusjūrā. 2014. gadā apmēram 1200 komerc kuģu ir bijuši iesaistīti glābšanas operācijās. Mēs sniedzām palīdzību uh, cilvēkiem jūrā, tas ir uh, jūrnieku uzdevums un uh, šāds pienākums ir paredzēts arī starptautiskos tiesību normās un jūras konvencijās. Šī tradīcija, šis pienākums nav uh, bijis nekad iecerēts kā uh, pasākums, lai glābtu tik lielu cilvēku skaitu. Nekad neesam saskārušies ar tādām uh, migrācijas plūsmām uz Eiropu, kā tas ir bijis 2013. un 2014. gadā. Un šeit jūs redzat uh, tirzniecības flotes uh, ieguldījumu. Šo skaitļus mums sniedza Itālijas krasta apsardze. Līdz pagājušā gada oktobrim tika iztenot operācija Mare Nostrum Itālijā, un tā ietveros tika glābti 50% šo uh, cilvēku jūrā un jūs redzat arī to daļu, ko ir uh, glābuši kom, mm, tirzniecības kuģi. Un tagad jūs redzat uh, šā gada skaitļus, tie attiec uz periodu līdz 10. jūnijam, ir 23% pieaugums. Un uh, mūsu uh, Uh, dalībnieki skandināja trauksmes zvanu, ziņojot, ka mēs netiekam galā vairs ar šo situāciju. Un tad aprīļa vidū Eiropas Savienības valstu vadītāji nolēma trīskāršot glābšanas operāciju budžetu. Nu, šis jaunais tritons, jā, tā varētu saukt reāli, sāka uh, darboties tikai māja beigās, un tas mazina slodzi uh, vai slogu, kas gulstās uz tirzniecības flotas pleciem. Šeit jūs redzat skaitlus 883 uh, kuģi 2014. gadā piedarījās šādās operācijās, šogad nedaudz vairāk par simtu, un tagad es došu vārdu manam kolēģim Sturlam, kurš strā, stāstīs par uh, to, kā tas praktiski ietekmē uh, jūrnieku dzīvi un darbu. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, labvakar visiem. Pateicos par šo uzaicinājumu mums uh, stāstīt par mūsu viedokli šos nopietnos atraucošos situāciju. Es pateicos uh, arī pat, pateicos jums par šo iniciatīvu. Es uh, pateicos Eiropas Savienībai par to, ka ir sākt šī glābšanas operācija un arī Norvēģija piedalās Tritona operācijā ar vienu kuģi. Es gribu jums sniegt īsu pārskatu par mūsu glābšanas operāciju. Šos kadrus ir uh, filmējis vien, filmējis viena kuģa ekipāža. Šie notikumi norisinājās pagājuši vasar un Šis kuģis izglāba gandrīz 2000 cilvēku 16 uh, glābšanas operācijās lūdzu. Like. Nu, tā tas izskatās, uh, visi tika izglābti. Varbūt vissvarīgākais uh, signāls, ko sūta šī filma, ir uh, tāds, ka mm, tirzniecības kuģi neglābi lielu skaitu bēgļu, bet gan tas no kas liecina par to, ka cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība un citi cilvēki palīdz. Šeit bija bērns no Sīrijas um, un uh, sieviete grūtniece no Somālijas, kuras izglāba norvēģu jūrnieki. Mēs pastāvīgi sakojam situācijas attīstībai, mēs pārstāvam vienu no lielākajām uh, flotēm pasaulē. Un uh, mm, 10 līdz 30 glābšanas op uh, operācijas tiek veiktas pie Sīrijas un Lībijas krastiem. Kopš pagājušā gada pavasara vasara mūsu kuģi ir uzņēmuši vairāk nekā 5000 cilvēku šajā reģionā, bet 2000 2013. gadā tirzniecības kuģi izglāba 40 tūkstoši cilvēku šajā reģionā. Uh, skaitļi liecina par to, ka kopējais migrantu skaits strauji pieaug, un es gribu teikt atklāti, ka mūsu uh, dalību organizācijas turpinās darīt visu iespējamo, lai palīdzētu glābšanas operāciju īstenošanā, lai pildītu mūsu humanitāros pienākumus. Tas ir mūsu tradīcijas un arī eh, tās ir mūsu eh, likumā noteiktais pienākums. Šī liela mēroga humānā katastrofa un par tās atrisināšanu ir atbildīgas nacionālās valdības. Eiropa uzgrieza muguru vidusjūrai un atstāja visu Itālijas valdības un tirzniecības flotes uh, rokās, un es gribu izteikt abrīnu par profesionālismu un ko izrādīja Itālijas krasta apsardze un uh, flote. Tirzniecības kuģi nevar tikt uzskatīti par neatņēmāmu pastāvīgu elementu šādos, uh, šādās glābšanas operācijās. Galvenais iemesls ir tāds, ka tirzniecības kuģu apkalps nav apmācīts, kuģi nav aprīkoti lai veiktu liela mēroga glābšanas operācijas, bet ar vislabākajiem nolūkiem tirzniecības kuģi apdraud gan ekipāžas, gan migrantu dzīvības, it īpaši vētras apstākļos. Turklāt nevar arī prasīt, lai mums būtu iespējas organizēt peldošas bēgļu nometnes, nodrošinot simtiem cilvēkus ar pārtiku un medicīnisko aprūpu un atbilstošiem apstākļiem, gaidot, kad šos bēgļus pārvietos uz sauzemi. Tas šāda situācijas apdraud arī mūsu ekipāžu drošību un veselību. Tāpat tas ir arī liels um, emocionālais sloks uh, jūrniekiem. Uh, tāpat varbūt arī psiholoģiskas traumas redzot uh, bojā gājušos jūra. Uh, šie kuģi, kam ir 15 20 um, komandas locekļi var būt spiesti uzņemt simtiem bēgļu, kas pārstāv dažādas kultūras un reliģijas, varbūt bēgļi, kas ir slimi vai kurus ir skārusi panika tādēļ, ka viņi ir zaudējuši ģimenes locekļus. Var būt, ka uh, šie bēgļi ir uh, infekcijas slimību pārnēsātāji, citiem varbūt ir naži, un līdz ar to šī situācija ir uh, liels izaicinājums. Mēs niedzam konsultācijas par praktiskiem juridiskiem aspektiem, un mums ir uh, arī konsultācija dienas, kas darbojas visu diennakti. Un tāpat mēs dodam arī eh, padomus par to, kā rīkoties, ja jūrā tiek konstatēti bēgļi. Tagad esam sastādījuši arī īpašu kontrolu sarakstus, eh, pamatojoties uz kuriem var iztaujāt bēgļus un arī mm, kā mēs um, izvērtējam mūsu ekipāžu locekļu psiholoģisko stāvokli, lai noskaidrotu, vai viņiem nav radušas uh, psihotraumu šādās glābšanas operācijās. Mēs augstu, uh, mēs uzskatām, ka šīs uh, problēmas apjoms uh, ir prasījis saskaņotu startautisku reakciju ilgtermiņa perspektīvā. Mūsu asociācija nepauž viedokli par valsts migrācijas un patvērumu piešķiršanas politiku, Tomēr mēs sadarbojamies ar politiķiem gan Norvēģijā, gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Uh, esam uh, izstrādājuši vispārējas rekomendācijas, ko vēlamies jums arī iesniegt. Pirmkārt, starptautiskai sabiedrībai ir jāmobilizē līdzekļi, lai risinātu problēmas cēloņus, jo cilvēki bēg no pilsoņu kariem apspiešanas nabadzības. Otrkārt, ir jāveic starptautiski pasākumi, uh, Eh, palīdzot pirmkārt cilvēkiem reģionos, kur viņi dzīvo, lai novērstu to, ka šie cilvēki veic tālus un bīstams ceļojums uz Eiropu. Trīs, treškārt, statautiskai uh, eh, sabiedrībai ir jācīnās pret ciniskiem cilvēku kontrabandistiem, kas pakļauj riskam simtiem cilvēku dzīvības. Tāpat jāpaturprātā, ka ne visi kontrabandisti ir slikti cilvēki. Viņi vienkārši palīdz cilvēkiem uh, situācijās, kur ir apdraudēts viņu dzīvības. Tre, ceturtkārt, ir jābūt nepieciešamai uh, jaudai glābšanas operāciju veikšana jūrā. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāspēj uh, izvērst šādas operācijas, jo migrācijas plūsmas uh, strauji pieaug. Un tomēr uh, uh lielu daļu bēgļu joprojām vā, uh, glābi um, tirzniecības uh, kuģi, um, tā ir apmēram ceturtā vai piektā daļa, un ir jākoncentrējas uz uh, tām teritorijām, kur pastāv lielākais risks cilvēku dzīvībai. Un es gribētu pievērst jūsu uzmanību migrācijai no Turcijas uz Grieķiju, kur skaitļi īpaši strauji pieaug. Nākamais ir jānodrošina ātra uh, šo bēgļu izsēdināšana krastā tuvākajās ostās. Protams, nav vienas un vienkāršas atbildes šādās uh, humanitāri sarežģītās situācijās, bet starptautiskā sabiedrība nevar nerīkoties, ir jārīkojas apņēmīgi un uh, saskaņotā veidā. Un mēs uh, atbalstām jūsu komisiju, komitejas atbalstīto visaptverošo pieeju šai problēmai. Paldies par uzmanību. Could I um, Paldies. Paldies jums abiem, ka ieradāties un ziņojāt par Mecovas un Kiengas kundzes pašincīvu ziņojumu, jo jūs var saskarties ar šo neapskaužamo situāciju. Un jums ir nācies rīkoties ļoti ātri. Un mēs esam uzklausījuši arī kolēģis un visi, kas ir sekojuši līdzi situācijai vidus jūrā, abi apzinās, ka jūsu asociācija dalībnieki ir iesaistījušies dzīvi glābšanā un tādēļ mēs esam jums pateicību parādāji. Jo pēc uh, Itālijas flots atvilkšanas tieši eh, kraus un tirsniecības kuģi glāb ļoti daudz cilvēku. Es uh, vēlētos dot vispirms vārdu mūsu divām referentēm. Es, protams, aicinu jūs izteikties kodolīgi un runāt par uh, tiesiskajām dilemām par to, ka šajā darbā iesaistās privātie kuģi īpašnieki. Kā pirmai Meco kundzei. Uh, Jā, tikai lai precizētu, jūs nevēlaties runāt par eh, solidaritātes darba dokumentu. Tas ir nākamais punkts, par to vēlāk, jo es vēlējos visu to minēt vienā komentārā. Par eh, migrācijas jautājumu mēs runājām jau iepriekš, un tad izteicās jūs aizvietotājs. Un tagad mēs runājam par eh, kuģu transportu. Jā, nu es vēl šodien neesmu izteikusies Tādēļ pāris vārdus vēlos arī teikt par iepriekšējo tēmu, bet vispirms paldies uh, Henriksen kungam un Ferhoven kungam par jūsu prezentācijām, jo tas, ko mēs esam redzējuši diskusiju laikā un sagatavojot ziņojumu, ir tas, ka šo tirdzniecības kuģi iesaist parasti tie, netiek ievērota, un ir pilnīgi skaidrs, ka jūsu eh, loma ir godājama, bet tas nevar būt kā risinājums tam, ka dalībvalsts nav pildījuši savas saistības. Un tas uh, sasaistās arī ar uh, vispārējo diskusiju par to, ko mēs varētu darīt, lai īstenot soldātus pasākumus efektīvi un nodrošinātu drošu un tiesisku pieeju tiem cilvēkiem, kas ir tiesīgi saņemt aizsardzību, lai mēs varētu mazināt šos traģiskos notikumus uz jūras un lai būtu iespējams rast veidus, kas mm, ļautu cilvēkiem gūt citas iespējas, ne, lai viņiem nenāktos kāpt uz laivas un riskēt ar savu dzīvību. Bieži vien šie cilvēki nonāk kontrabandistu Uh, varā. Protams, katrai dalību valstī ir jāiesaistās, šai sistēmai jābūt pastāvīgai, jāskatās uz tādiem instrumentiem kā humanitārās vīzes sistēma, izglītības vīzes un atvieglota piekļuve jauniešiem, lai mācītos un apgūtu amatu. Mums ir jādomā arī par to, kā instrumenti, kā pagaidu aizsardzības direktīva, kas nekad nav piemērota, varētu palīdzēt izveidot situāciju, kur mums nav jāklausās argumentos par to, cik daudz liels pieplūdums veido masīvu pieplūdumu. Un noslēgumā eh, es vēlējos teikt daudz vairāk, ceru, ka būs iespēja to arī kā citā sanāksmē. Es vēlos teikt, ka uh, eh, patvēruma atbalsta birojas netika daudz minēts, bet arī tam ir būtiska loma, tas ir jāstiprina, lai tas varētu uzraudzīt Eiropas patvēruma meklētāju politikas piemērošanu. Paldies! Paldies, Roberta, ka uh, minējāt tieši komentārs, kas saistīti ar uh, kuģu transportu. Par citiem jautājumiem mēs jau iepriekš runājām. Un uh, mūsu runātājiem vēlos teikt, ka varat atzīmēt uh, tos uh, komentārus, kuriem vēlaties atbildēt ne uz visiem, bet uz tiem galvenajiem, kas jūs prāt uh, ir pelnījuši atbildi. Protams, uz visu jums nav jāatbild. Un tagad uh, dod vārdu Kings kundzei, līdzreferentei. Paldies priekšādātāji. Es vēlos uh, no sirds pateikties abiem runātājiem, Henriksen kungam un Ferhojen kungam. Uh, un arī par viņu pienesumu mūsu diskusijās un arī par tīri praktisko eh, artavu, ko jūs devuši mūsu darbā. Manuprāt, viņu atbalsts mums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Cilvēku glābšana uz jūras, tas jau, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Man prieks arī, ka Arī viņi minēja to, ka šīs darbības, glābšanas operācijas nevar atstāt tikai privātās nozares ziņā. Dalību valstīm ir jānodrošina finanšu resursi un citi līdzekļi, lai nodrošinātu šādu operāciju īstenošanu. Par to tiek runāts arī ziņojumā. Mums jādomā par cilvēku apmācību, cilvēku, kas eh, kuģo šiem kuģiem Jūs jau apzināties, cik bīstama ir šīs darbības, trūkst kompetences, ekspertīzes, un tas nozīmē, ka riska līmenis ir ārkārtīgi augsts, tādēļ jānodrošina papildus resursi. Vēl ir nepieciešama koordinācija starp Eiropas operācijām un uh, tirzniecības kuģu asociācijām. Manuprāt, tas būs nozīmīgi arī nākotnē. Noslēgumā vēlos teikt, ka tas, kas būtu jādara, ir jācenšas samazināt to cilvēku skaits, kas ir atkarīgi no šiem nelikumīgajiem maršrutiem. Un to mēs esam norādījuši arī savā ziņojumā, ka ir jāveido legāli līdzekļu iekļūšana Eiropā. Paldies! Vikstrēms kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Vēlos tikai Eh, teikt abiem kuģu īpašnieku asociāciju pārstāvjiem, ka esmu ļoti pateicīga un cieņas pilnu, ņemot vērā, ka cilvēki, kas glābi nelaimē nonākušos, nemaz nav apmācīti, viņi, viņiem nav pieredzes, viņi uh, gūst dažādas traumas no tā, bet tas, ko jūs darat, ir lielisks piemērs mūsu dalību valstīm, kas negrib uzņemties savu atbildību un pienākumu nodrošināt kūģus, cilvēku resursus un atvērt savas robežas humanitārai palīdzībai, lai būtu iespējams no, pār apmitināt cilvēkus, kuriem ir nepieciešama palīdzība un aizsardzība, un kur to ir tiesīgi saņemt. Ir ļoti daudz, ko mēs varētu teikt, bet tiem daudziem, kas jau ir uh, devušies prom, arī viņu vārdā vēlos teikt, ka mēs uh, esam ļoti cieņas pilni un uh, vēlamies teikt lielu paldies par to darbu, ko jūs esat veikuši vidus jūrā. Un tas ir nedaudz tā humoriski, ka Norvēģija nemaz nav ēs e dalībvalsts, reiz mēs bijām viena valsts, un dažreiz es vēlos, lai tā būtu joprojām. Bet eh, paldies, ka bijāt klāt, paldies, ka dalījāties savā pieredzē, un turpiniet šo labo darbu, un galu galā mums izdosies to paveikt, un tas būs uh, piemērs un paraugs daudziem Eiropas Savienībā. Thank you, Cecilia. That was a long, long time ago. Jā, nu tas tiešām bija ļoti sen. Toreiz, kad jūs bijāt vikingi. I know anyway. Okay. Uh, next, um, is Mrs. Winberg. Winberg, skånze, lūdzu. Tack så mycket och tack så mycket herr Henriksen. Paldies. Paldies, Henriksen kungs, bija ļoti uh, interesanti klausīties jūs teiktajā. Es aizdomājos par kuģu ekipāžu Tie ir cilvēki būtībā, kas strādā krīzes apstākļos, un jūs arī pats tā norādījāt, ir svarīgi eh, rūpīgāk iepazīties ar šo situāciju, lai saprastu, kā šie kuģu apkāpes locekļi varētu tik galā ar tik smagām situācijām, kā cilvēkiem, kas gājuši bojā uz jūras. Daudz kas ir jau izdarīts pēdējo gadu laikā, un šobrīd varam redzēt uh, situāciju, ka tiek veikta glābšanas darbi uz jūras, bet kas jūs prāt būtu jādara papildus? Kā būtu jāpārvalda šīs lietas, lai uh, nerastos tik milzīgs sloks nākotnē, jo mēs redzam, ka šis sloks pastāvīgi pieauga. reizēm vasaras laikā šiem kuģiem ir ļoti liels spiediens un kā mēs varētu palīdzēt šī lietā. Jūs runājat arī par ANO, par to, ka varētu saņemt atļauju iznīcināt kontrabandistu uh, laivas. Tas tika darīts jau agrāk, un tas uh, bija ļoti efektīvs līdzeklis. Lūk, tie tie jautājumi, ko es vēlējos uh, tiešām jums uzdot. Paldies! Paldies arī tūkiem un uh, uh, lūkšu uh, atvēlēt mums vēl pāris minūtes šajai sanāksmē. Cornelia Ernst, lūdzu. Ich wollte aber doch äh, in Namen unserer Fraktion. Ja, mūsu äh, kreiso frakcija. Äh, Eh, jums eh, pateicas, un es gribu teikt, lai jūs to nododat arī eh, šo pateicību cilvēkiem, kas strādā tur uz vietām. Padomē, diemžēl, notiek diezgan tukša debatas, kas nedod konkrētus rezultātus. Tātad jūs teicāt, ka tirzniecības kuģi tur darbojas uz vietām pirmajās rindās, kaut arī tas nav viņu uzdevums. Un jūs arī ierosinājāt šo programmu, un mēs uzskatām, ka daudz kas at atrisināts tiktu, ja būtu legāli imigrācijas ceļi cilvēkiem, kam nepieciešama aizsardzība, ja tiktu ieviestas humanitārās vīzas, tad šiem cilvēkiem nevajadzētu riskēt ar savu dzīvību, viņi varētu legāli ieceļot Eiropas Savienībā. Paldies. Mr. Jurek. Jurek, kungs, lūdzu. E, dziękuję bardzo, dziękuję za e, prezentację panów, za wszystkie informacje. Paldies, priekšādāji. Paldies e, arī mūsu viesiem par sniegto informāciju un prezentāciju. Manī tīpaši ieinteresēja šie uzbrukuma gadījumi, ar kurus vieniem saskarās jūrnieki. Ļoti reti mēs dzirdam šādas detaļas, kas saistītas ar šiem uzbrukumu gadījumiem. Varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz vairāk. Paldies uh, par šo kodolīgo jautājumu. Anna Gomes, lūdzu. Paldies, ka sniedzāt mums pierādījums par to, ka ir jādara daudz vairāk Eiropas Savienībai, lai apkopotu visus līdzekļus dzīvību glābšanai. Tas ir mūsu pienākums. Tāpat vēlos jautāt, Kā jūs skatāties to, ka Eiropas Savienība ir ieviesusi kopīgās drošības un aizsardzības politikas uh, misiju, ir šajās politikas ietvaros arī pret uh, pirātu operāciju, bet nav šīs operācijas, lai glābtu dzīvības kā uh, prioritāti. Uh, tas ir vairāk vērts pēc uh, narkotikiem, kontrabandistiem. Es domāju, ka tā ir tik tiešām garām palaista iespēja, lai Eiropas Savienības kuģu flotes darbotos kopā šī pienākuma izpildē, proti glābt dzīvības. Un es to saku apzinoties, ka padoms lēmumā, protams, šīs uzdevums būs norādīts, ka ir jāglāb dzīvības, jo tas ir jūras likums un šīs, eh, šī operācija, operācija ar to ir cieši saistīta, bet tā ir tik tiešām palaista garām iespēja, ar kuru būtu būt iespējams parādīt, ka ES kara flote arī spēj pildīt šo cildeno mērķi, proti glābt cilvēku dzīvības vidusjūrā. Paldies, Anna! Es arī ātri uzdošu jautājumu, kur vēlējos jau sen uzdot. Es runāju cilvēku no Frontex un pēc Mara Nostrum programmas viņi interesējās par tiesisko pozīciju privātajiem kuģiem. Jums ir šie signāli, kurus jūs izmantojat, vai noskaidrot, vai nav kāds kuģis nolai, nonācis nelaimē. Un ir procedūra, kad šie signāli reizēm tiek izsniegti, un es pilnībā saprotu, ko teica Vikstrēms kundze. Mēs ļoti cienam cilvēkus, kas glābs cilvēku, citu cilvēku dzīves, lai gan tas nav viņa tiešais uzdevums. Vai jūs varat uh, pastāstīt uh, par to, kāds ir šis spiediens, ka reizēm pat kuģi izslēdz šos uh, signālu uztvērējus? Tā ir vēl viena situācijas puse, kas ļaus labāk saprast, cik liels spiediens ir Meijers kundze tālāk. Dank u, voorzitter, en dank ook aan... Priekšsēdētāji, paldies. Paldies mūsu vieslektoriem, kas ieradušies šodien šeit. Man ir pāris pavisam konkrēti jautājumi. Kā tad šī kuģa apkalpe ir sagatavot šādiem um, glābšanas darbiem? Un kādu padomu jūs viņiem varat dot, pirms viņi dodas ceļā? Par to jau tik iepriekš man tas vienkārši apzināt sīkāk. Un cik lielā mērā kuģi īpašnieki var aizsargāt savus savu apkalpi, kuģi darbiniekus no šādiem riskiem jūrā, jo tie jau var būt arī teroristi, vai ne tā? Un tad tālāk, protams, arī izdevumi, izmaksas, kas rodas degvielai. Tāpat arī krāva, protams, kas līdz ar to nonāk novēloti mērķī, tāpēc, ka ir bijusi aizkavēšanās. Kas, kas ir ar izdevumiem? Paldies. Un tad pēdējais jautājums sarāja. Paldies, Klod. Runāšu zviedriski. nevarēju izteikties iepriekš sanāksmē, bet redzu, ka runātājs saraksts ir slēgts un tāpēc gribu izteikties tagad. Gribu tikai jums teikt paldies un izrādīt cieņu par to darbu, ko jūs darāt šeit Eiropas Savienībā. Mēs, protams, Zinām, ka ir ārkārtīgi milzīgs populisma vilnis visā Eiropā šobrīd, un tāpēc labi, ka ir joprojām ir cilvēki, kas ir gatavi izrādīt solidaritāti. Un es zinu, ka šeit parlamentā ir ļoti daudz skeptiķu. Nu, piemēram, Kristīna Vinberga, es gribu vaicāt jums, kā jūs jūtāties, ka jūs redzējāt šos attēlus uz ekrāna? Jums joprojām liekas, ka viņi ir sātani izzimumi un slepkavnieki, kā jūs runājāt pirmīt, manuprāt, kauns jums vienkārši. padomas secinājumu tālāk par Frontex. Jūs sakat, jāpaliek šiem cilvēkiem izsēsties krastā, nu tas taču ir tad Frontex uzdevums jau vai ne tā, un tad kāda veida budžets tiks piedāvāts šāda veida glābšanas darbiem? Nu tālāk, lūk, ir kopējais drošo valstu saraksts Nu, bet tad jādomā, vai tad kuras valstis ir drošākas par citām, kas tā ir par sistēmu. Gribu pateikties tāpat laikā par to, ka ieradāties, jo pirmām kārtām jau jāsaka paldies tieši cilvēkiem. Un tas parlamentam mums šeit ir jā, tālāk, nu, par to jārunā. Paldies tagad abiem runātājiem. Jums nav jāatbild uz visiem jautājumiem, bet, ja vēlaties rēģēt uz dzirdēto. Mm tad jums ir iespēja. Mums nav īpaši daudz laika, tāpēc lūdzu izsaka, iz, izteikties īsi, varbūt uz tiem galvenajiem punktiem, ko saklausījāt. Jā, labi, paldies. Atbildēšu uz pāris punktiem, un tad Patriks varbūt var tad uz pārējiem atbildēt, kas attiecas uz apkalpes apmācīšanu. Kuģniecības uzņēmumi ir gatavi to darīt, un to viņi arī dara, tāpat ar viņi aprīko kuģus Mēs viņus gatavojam, esam izstrādājuši vadlīnijas par to, kā, kā gatavoties iekļūstot šādās teritorijās, kā, kā rīkoties, kādas ir uzmanība, tādi uzmanības punkti, ļoti praktiskas vadlīnijas. Visi, piemēram, apkalpā uzvāk savas uniformas un, un um, izmanto visu savu aprīkojumu, parādot, kā notiek šī darba organizācija, jo, protams, ka uh, pēkšņi šis peldošais tirniecības kuģis kļūst par tādu kā peldošu bēgļu nometni, un tad eh, kā tad tur ir ģimenēm un sievietes, bērnu tā tālāk, kas notiek ar toltēm, ūdeni tā tālāk, ir jābūt organizatoriskiem darbam, to viņi arī tad dara. Par to mēs esam izstrādājuši šīs vadlīnijas. Pilna, pilnas dienakts eh, steidzamības reaģēšanas sistēma, tāpat arī sadarbojamies, protams, ar psihiatriem, kas strādā mm, trā, cilvēkiem traumu gadījumos psiholoģisku traumu gadījumos tā, lai šie cilvēki var pie viņiem vērsties, jo jāsaka, trauma, tas, tas tiešām var būt visai traumatiski. Ne tik vien tad, kad tiek veikta glābšanas darbi jūrā, bet, piemēram, ir nereti tā, ka gadās ierasties par vēlu, un tad, nu, tie, es jau stāstīju, ja, ka sasiet bērnu kopā, beigti līķi, peldi jūrā, un tas var būt ļoti traumatiski. Nu, ar ko pietiktu, kas būtu pietiekami? Nu, mēs šobrīd redzam, ka ES aktīvi tiek izmantot arvien vairāk, tas ir tas vērtējums ļoti atzinīgi, tāpat laikā izglābto cilvēku skaits, nu kā īpatsvars no nu, kopā izglābtajiem, tos starp arī tirniecības kuģos, šis procentāli paliek tieši tāds pats. Mēs domājam, ka ļoti būtiski pieaugs arī turpmākajos mēnešos bēgļu skaits jo tagad ir lūk šis klusais gada mm, posms ir aiz mums, aiz mums un, nu, un tagad viss sāks atkal notiks. Ano Hatvēr lēš, lēš, ka šis pieaugums būs ļoti būtisks. Nu, varbūt mēs domājam, varētu būt arī kaut kāda kompensācija par atbildi, bet nu nav tā, ka mēs to prasām, tas nav arī tas, ko mēs gribām, īstenībā viņām nepieprasām to. Uh, Mēs uzskatām to par tādu morālu, humānu pienākumu. Un tāpat arī mēs nevēlamies, lai tas tiktu tad eh, izveidots par tādu kā pastāvīgu kopējo glābšanas darbu daļu reģionā. Un šādā veidā tad lūk ar kaut kādiem līdzekļiem valdības centus tos atpirkties, tad neveikt, nedarīt neko pašas. Jā, protams, ir bijuši arī pārkāpumi, ir bijuši tādi incidenti, kad, piemēram, ir apdraudēta mūsu apkalpe, piemēram, ieroči, ar ieroči pie galvas, piemēram, tikts likts atgādāt atpakaļ kuģi kontrabandistiem. Nu, tā arī ir bijis. Nu, tie daži no jautājumiem, Patrik. Nu, pāris papildus punkti. Kad līdzi referenti runāja par to, kā tad uzlabot šo koordinēšanu un sadarbība ar Frontex, Poseidonu un tā tālāk. Es domāju, ārkārtīgi svarīgi, lai būtu ļoti efektīvas izkā, krastāizkāpšanas procedūras vai nu uz citiem kuģiem vai uz zemes. Es domāju, ka tā ir viena no galvenajām prioritātēm, tīri no operacionālā skatu punktu raugoties. Mēs esam gatavi sadarboties ar Tritonu tieši šai ziņā. Nu, un tad jautājums, protams, par pašaizsardzību un šis salīdzinājums ar pirāties. Nu, jāsaka, šeit ir pilnīgi divas atšķirīgas situācijas. Mm, bruņot cilvēku uzņemšanu uz kuģiem eh, bija Somālijas variants, bet nedomājam, toreiz tas, ka bija mums apsargu uz kuģiem, tas palīdzēja Somālijā, bet domāju, ka šajā gadījumā tas, tas eh, tikai traucētu, mēs šeit runājam par organizētu noziedzību. Šie cilvēki taču nešaus mums atpakaļ, ne tikai tādā veidā mēs vēl vairāk apdraudēsim šos cilvēkus. Un par kompensāciju runājot piekrītam, ko teica kolēģis, mums, protams, ir šeit skaitļi par izmaksām tā tālāk, bet mēs vienkārši gribam uzsvērt, ka mēs neesam šeit, lai prasītu kompensāciju. Un arī šie izdevumi ir ļoti atšķirīgi. Tie kuģi var ļoti īsā laikā tik pārvizīt citu maršrutu, reizēm tas atkal ir ilgāk, reizēm pat ir ļoti grūti, nu, kaut kādu skaitli konkrēti nosaukt. Un taču šis delikātais jautājums priekšādātā, ko jūs minējāt par šo signālu, um, krīzes signālu izslēgšanu, mēs par to neesam informēti domāt, vismaz nezinām, ja tas tā notiek, tad, acīm redzot, tas ir nelegāli un par to tad vajadzētu rētiecīgi ziņot, bet nedrīkstam arī aizmirst, uh, ka daudziem kuģiem šajā teritorijā ir vienkārši ārkārtīgi grūti no tā izvairīties. Ļoti daudz no šiem kuģiem aktīvi darbojas, nu, piemēram, lūk, ir, nu, no Suecas nāk šie kuģi, no vidusjūras viņi dodas tālāk, tālāk nākamie gala mērķi, satiksmi un tā tālāk. Tāpat arī kuģi, kas darbojas offshore biznesī pie Lībijas krastiem, tāpēc ir ļoti grūti pilnībā no šīs situācijas droši vien izvairīties. Bet, nu, Ja tas notiek apzināti, nu tad tas par to ir jāziņo, tad eh, jāziņo profesionālām organizācijām un tas ir jāapkaro. Mēs tomēr gaidām no saviem savsacēties locekļiem šo signālu nekad neslēgt ārā. Nu labi, tik daudz no manas puses tad. Labi, paldies. Manuprāt, deputāti, klātesošie deputāti ļoti augstu vērtē jūsu profesionalitāti un šo jūsu sniegto liecību par notikumiem. Liels paldies, paldies, nu, tieši, es domāju, jūs dzirdēt no referentiem arī šos pateicības vārdus. Šis viss tika arī translēts eh, tiešraidē, tiešsaistē, tā kā, nu, jūsos klausījās noteikti vairāk nekā tikai klātesošie kolēģi, arī klātesošiem paldies, kas palika līdz pašām beigām. Paldies, to viss vērtēja augstu. Līdz ar to šī sanāksme ir noslēgusies, vai ir vēl kādi citi jautājumi, ko vēlēties skatīt? Nē, ļoti labi, un nu tad nākamā sanāksme paredzēta 15. jūlijā, un pēc tam 16. jūlijā tā turpināsies. Paldies!